Darbie, kol Darbie kolēģi, sāksim darbu. Darba kārtības projektu varam pieņemt, ja nav iebildumu. Iebildumu nav. Labi. Priekšsēdētājs paziņojumi. Un... Man ir viens. Mes chers collègues. Darbie kolēģi. Mobilitātes pakotne ir piedzīvojusi jaunu notikumu pavērsienu. Saskaņā ar ETP grupas šā rīta lēmumu un nekavējoties dodu vārdu Vimam Fandekampam. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji! Jūs jau minējāt, ka šorīt ETP grupā Tātad tie kolēģi, kas strādā transporta komitejā mūsu grupā, pat pareizāk sakot, vakardien diskutējām par procedūru attiecībā uz pirmo mobilitātes pakotni. Mēs bijām visai pozitīvi noskaņoti, ņemot uh, vērā pagājušās nedēļas koordinatoru sēdi, kas notika pirmdien. Pēc tam bija diskusijas transporta komitejā. Tad uh, bija zināma tāda stagnācija, blokāde. Un līdz ar to mēs grupā atkal apspriedāmies no jauna. Un mēs, ja runājam par procedūru, varam uh, jautājumu izskatīt plenāru sēdē. Tas gan nenozīmē, ka mums paprātām būtu visa saturiskā puse, bet uh, mums katrā ziņā ir jādomā, kā šo procesu virzīt uz priekšu. Paldies! Paldies, Vande Kāmpa kungs, par eh, šo informāciju. Labi, saprotam iemeslu dēļ. Es dotu priekšroku tam, lai jaunais koordinatoru lēmums varētu palīdzēt aktualizēt jauno transporta komitejas pozīciju. Dažu koordinatoru šodien nav klāt. Es būtu labprāt gribējis vēl koordinatoru sēdi sasaukt šo pēcpusdienu pēc uh, parastās sēdes, bet nav vēl visu kolēģu šodien klāt. Es piedāvātu rakstiskā veidā līdz piekdienas pusdienas laikam. Un tas, protams, man atļaus pietiekami labi sagatavoties, apzināt visus kolēģis, domāt, kādu pozīciju eh, sagatavot un apspriesties arī ar politisko grupu priekšsēdētājiem. Nākamā priekšsēdētāja konference notiks 7. februārī nākamnedēļ. Un, protams, jāparūpējas, lai visi būtu simtprocentīgi informēti par procedūru. Tieši tādēļ es liktu priekšā Vikera kungam nosūtīt visiem informatīvo materiālu par uh, dažādiem iespējamiem variantiem. Ko varētu vēl darīt? Vai ir kāds alternatīvs bez uh, izskatīšanas plenārsēdē? Pirms uh, Ērtuga kungs, jūs vēlēties izteikties, lūdzu? Es atvainojos, jā, man atkal ir jāiejaucas. Vienkārši gribēju pārliecināties Ko tad jūs uh, konkrēti piedāvāsiet vēstulē, kur sūtīsiet parlamentu priekšsēdētājiem? Kāds ir mūsu mērķis? Ko tur īsti rakstīsim? Vai vispār tas ir nepieciešams? Vai uh, patiešām mēs uh, nevaram grupas starpā vienoties, ja mēs varam būt pārliecināti, ka būs vairākums. Esmu tādēļ nedaudz apjūts, kādēļ ir jāraksta vēstule priekšsēdētājiem, jo mēs taču esam vienojušies ar citām grupām. Ērtuga kungs. Bet, eh, kā jūs varējāt eh, jau par to pārliecināties, ir notikušas pārmaiņas. Pirmā vēsture jau tika nosūtīta. Mēs komitējā pieņēmām šādu lēmumu, un mēs teicām, ka priekšsēdētāja konferencē ir jālēm, jo nebija vairākumu komitejā. Vēstule tika nosūtīta. Man kā priekšsēdētājai pirmām kārtām ir jāparūpējas, vai koordinatori pārstāv vairākumu pozīciju, un tā tad jums tagad ir laiks līdz piekdienai, eh, pulkstens 12. paziņot, kā esat eh, nolēmuši rīkoties, un kad būs apkopots vairākums, es nosūtīšu vēstuli saskaņā ar procedūru prezidentām, priekšsēdētājiem Tajānī. Vai jums skaidrs tas ir? Ļoti skaidrs. Jā, nu, saprotams, viss ir. Valters mums tagad paskaidros metodi. Bet es katrā ziņā jau visu pietiekami labi jums izskaidroju. Lūdzu, lūdzu. Jā, vēstule ir nosūtīta priekšsēdētājiem, bet tur netika piedāvāt nekāda risinājuma vai alternatīvas. Tur tiek vienkārši izklāstīta situācija un nebija pieņemts lēmums komitejā. Ja pēkšņi vairākums atbalsta vienu vai otru pozīciju, piemēram, iespēju atkal balsot plenārsēdē, tad to mēs varam paziņot priekšsēdētājiem nākamajā vēstulē. Tādēļ Delī kundze piedāvā nosūtīt šo otro vēsturi, vēstuli, kas uh, būtu kā turpinājums pirmajai. Ērtu kungs, nu nebūs nekādas debats tagad. Jā, bet vācu tulkojumā, vācu teksta versijā ir teikums, mums jāsūta vēstule, lai lūgtu uh, precizēt procedūru. Nu varbūt alojos, bet varbūt arī nē un vairākums transporta komitejā tagad uh, ir panākts. Un jūs tad varat tādu varbūt precizējošo vēstuli tajā nekungam nosūtīt, pasakot, ka tagad vairs nav jāspriež vai uh, iesniegt jautājumu plenārsēdē vai nē, jo tas jau ir atrunāts. Nu, jūs man tagad gribat teikt, ka es neesmu tā kā laba skolotāja, jūs nevarat saprast, ko es jums līdz šim izskaidroju. Tajānī kungam tika nosūtīta vēstuli, jo nebija iepriekš vairākumu komitejā, un priekšsēdētāja konferencē vajadzēja lemt. Tagad eh, ir mainījies spēku samērs, ir mainījies līdzsvars, un es varu teikt, ka līdz uh, piekdienas 12. jūs varat pateikt, vai jūs vēlaties, lai tas nonāk plenāru sēdē vai nē. Un tad piekdienas nosūtu eh, vēstulē Jānī kungam un saku, mēs vairāk mums pieprasām plenāru sēdi. Vai viss skaidrs? Paldies! Lukašēskas kundze, bet pēc tam gan nevienam vairs vārdu nedošu. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Man ir trīs piezīmes. Pirmām kārtām nav bijis nekāda balsojuma transporta komitejā. Tātad mēs nevarējām saprast, nevaram saprast, vai patiešām vairākums atbilst šādu pozīciju. Nu, tas uh, neformāli tagad izskatās, ko mēs mēģinām panākt. Un balstoties uz to, mēs nevaram lēmt. Otrām kārtām priekšsēdētāji, par ko tad mums ir jābalso? par ko mēs balsosim, ja būs balsojums. Un kas notiks, ja, piemēram, atkal divas no trijām mobilitātes pakotnes daļām noraidīs? Un nu, lūdzu arī informējiet mūs par to, uz kādiem pamatojumiem koordinatori lēma par šādu rīcību. Es patiešām nesaprotu, kas tika izmantots, kāda procedūras dara šeit tika izmantot. Paldies! Pirmām kārtām. Katrai politiskajai grupai ir jāsaprot, ka koordinators uh, jūs pārstāv un uh, viņam ir jābauda jūsu uzticība. Ja Vande Kampa kungs jūs par kaut ko informē, es uh, nu, domāju, ka šoreiz koordinators un viņš arī kā runas vīrs uzstājās, ir jāciena, jāciena tas, ko viņš pasaka, un viņam jāuzticas, ka viņš pārstāv grupas pozīciju. Es tagad eh, nemēģināšu jautāt, kurš ir pār, kurš pret, eh, kāda ir noskaņa. Jūs visi esat pieauguši cilvēki un kroliskās grupas pārstāv koordinatoru. Un ja koordinators pieņem lēmumu un tiek nosūtīta vēstule komitejas priekšsēdētājai, viņa viņā ieklausās un pieņem atbilstošos lēmumus otram kārtām. Nē Mēs tagad atkal nediskutēsim par procedūru, par ko tad mēs balsosim un tā tālāk un tā joprojām. Par to mēs runāsim nākamajā koordinatoru sēdē. Un es gribētu patiešām turpināt darbu. Man galīgi nav nekādas vēlmes par to visu atkal no jauna debatēt. Es ļoti labi paskaidroju, ko mēs darīsim. Uh, Otrā vēstule tiks nosūtīta Tajānī kungam. Pirms tam koordinatori nosūtīs ēpastu e kolēģiem, lai pateiktu, vai tas atkal nonāk plenārsēdē vai nē. Viss kārtībā? Vim Vandekamp. Bet pēc tam es jums vienkārši slēgšu ārā mikrofonu, jo mums ir jāturpina darbs. Priekšsēdētājs kundze tomēr vēlētos atbalstīt Elžbetu Lukaševsku. Ja mēs runājam par procedūru un lēmumu visu izskatīt plenārsēdē, tas vēl neprecizē, kā tas viss notiks. Un man rodas tomēr jautājums eh, nākam pirmdien eh, sagatavoties koordinatoru sēdēji un jau sagatavot tādu rakstisku darba plānu, kādus priekšlikums mēs iesniegsim eh, plenārsēdē vai tur būs uh, sākotnējais komisijas priekšlikums, emplu komitejas griezījumi. Uh, nu, tur ir vesela putra. Mums tas, uh, mums tas ir jāizstrebj un jāsaliek viss tā kārtīgi, jāsakārto visi komponenti vienā rindiņā. Paldies, tagad Liberātska kungs. Pēdējais kolēģis, kam es došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Būšu lakonisks. Mēs nevaram visu atstāt tikai uh, koordinatoru rokās. Ja pareizi saprotu, koordinatori jau balsoja pagājuši uh, vasar, tad šis jautājums atkal tika nodots atpakaļ transporta komitejā. Pirms neīsa brīža mēs balsojām komitejā, mēs Es tātad, ja pareizi saprotu, pagājušā um, gada jūlija lēmums vairs nav spēkā. Es atkārtoju, saku priekšsēdētāji, vairs nekādu debašu nebūs. Ja mēs runājam par to, par ko balsosim plenārsēdē, nākam pirmdien būs koordinators sēdi, sēde, mēs runāsim par metodi, un es neatgriezīšos pie visām detaļām. Nu, un es nezinu, es tagad neapšaubīšu koordinatoru labo gribu un vai viņi ir pieņēmuši pareizos lēmumus. Jums ir jāizlem, ko darīt līdz pirmdienai. Nu, jūs esat pieauguši cilvēki. Ja jums nav paprātam koordinatoru pozīcija, nu, lūdzu, paskaidrojiet viņam to un uh, aprunājieties, ko darīt. Pirms mēs nosūtām vēstuli, otro vēstuli Tajānī kungam. Tagad ļoti interesants jautājums. Klaudijas Šmitas kundzes ziņojums priekšlikums regulai par elektronisko krāvu pārvadājumu informāciju. Labdien, Šmītas kundze, jums vārds. Paldies. Jā. Tā kā diskusijas līdz šim bija tik saistošas, es eh, mēģināšu izteikties lakoniskāk līdz 27 miljārdiem eiro mēs varētu ietaupīt pateicoties šim priekšlikumam. Varbūt tas viss padara vēl interesantāk. Šis ir visai tehnisks ziņojums. Un e, tieši tādēļ mēs varējām sagatavot labus kompromisus, neskatoties ne uz nacionālajām, ne politiskajām atšķirībām. Varbūt šos ieguvumus mēs varēsim eh, ļoti labi apzināties tikai pēc dažiem gadiem, bet tam noteikti būs liela ietekma uz vienoto tirgu. Ja priekšlikums tiks īstenots, tas varēs panākt vienotus IT standārtus transporta jomā, samazināsies cenas un, protams, tiks arī veicināta uh, tautsāmniecības konkurētspēja. spēja. Runājot par digitalizāciju, autonomajām automašīnām, ir arī jāapzinās, ka šajā jomā līdz pat šim brīdim ir tonām papīru bijis jāizpilda visādas veidlapas, un šīs eh, lieki iztērētās darba stundas varētu iztērēt daudz uh, ražīgāk un kas tur jums viss nav jāievada datorā un jādrukā ārā, nu tas uh, patiesībā ir liels laika un enerģijas patēriņš. Pat varētu teikt, ka tā ir absurda situācija. Komisija piedāvā vismaz saziņu ar, starp iestādēm. Uh, padarīt standartizētu, tas noteikti ir pareizi, un ja mēs runājam par privāto sektoru, arī tam ir jāuzņems zināmas saistības, it sevišķi runājot par labāku uh, likumdošanas īstenošanu, un ja mēs pieminam arī um, kravu pārvadājumu kontroli, datu Apmaiņai ir jānotiek efektīvi un pietiekam ātri. 2019. gadā 99% no, gadi, 99% no uh, gadījumu joprojām izmanto uh, papīra dokumentus. Mēs piedāvājām pārējas laiku dalību valstīm, lai varētu pēc iespējas uh, ātrāk pielāgoties jaunajām prasībām. Protams, būs jāaktualizē datorprogrammas, bet tas viss ir iespējams. Mēs esam sagatavojuši ar vairāku grupu atbalstu grozījumus, un es domāju, ka šis ziņojums varētu būt ļoti veiksmīgs instruments e, īstenošanas darbā. Gribētu vēl arī pieminēt, ka sirsnīgi pateicos ēnu referentiem. Viņi šo uh, ziņojumu uzskatīja ne tikai par uh, tādu apbalvojumu vai ieguvumu uzņēmumiem, bet arī labāku likumdošanas īstenošanas instrumentu. Esmu cerība pilna, ka varēsim jau šajā sasaukumā pieņemt šo priekšlikumu. Jādomā arī par to, ka datu elektroniskā pārraide ir jāpieņem un uzņēmumiem eh, konkrēt, ar konkrētu datumu ir jāuzliek saistības visus datus nosūtīt elektroniskā formātā. Es gan esmu ļoti sarūktināta, ka šis ziņojums un arī daudzi citi būtiski ziņojumi, kas tapuši šajā komitejā, ir sagatavoti tik tūlu sasaukuma laika beigām. Nu, es ceru, ka nākamajā sasaukumā, nākamā transporta komiteja tomēr mācīsies no šīm kļūdām. Paldies! Labdien, Demons kundze, jums vārds! Presidente, grazie alla relatrice. Paldies priekšstādētājai, paldies arī referentei un ēnu referentiem par veikto darbu kopā esat uh, labi pastrādājuši. Un te zīmēs tāda nu, diezgan skaidra kopējā vīzija. Priekšlikums uh, paredz uh, stimulēt inovācijas, digitalizāciju, tam es piekrītu, piekrītu, jo referents sacītie viņas postē nožēlē par um, termiņiem, nevis par pašu procedūru, bet arī par nu, saturu savā ziņā. Nedaudz tā kā pavēlu, viss tas mums ir tagad um, ienācis. Ja Bet, protams, ir nepieciešams pāriet uz uh, kravas transporta pārvadājumu, pārvadājumu, kas strādā ar elektroniskiem dokumentiem, kas uh, uzlabos efektivitāti dažādos līmeņos. Nu, tā ir tiešām tāda, tāds uh, deficīts pagaidām, kas um, uh, ne, neatvieglo dzīvi arī kontrolas iestādēm. Un es ceru, ka samazinot administratīvu slogu šādā veidā, um, visi būs ieguvēji, ka šis tiesība akts uh, pēc iespējas īsāk tiks piemērots. Un nu, tas eh, palīdzēs arī pārvadātājiem izmantot eh, labākas, tā teikt, iespējas. Nu, vienlaikus ir eh, dažādi transporta veidi, moduļi, tipi un jāņem vērā arī investīcijas, ar kurām man nākties saskarties pārvadātājiem. Um, to nevajadzētu palaist garām. Un um, Ir, protams, jāatbalsta elektronisko līdzekļu izmantošana informācijas eh, apritē, bet mums jābūt tehnoloģiski neitrāliem, lai mēs nedotu nebaušas priekšroku kādai noteiktai platformai, bet eh, dažādi risinājumi būtu mm, sadarbspējīgi. Un to mēs uztveram konsekventi arī nu, citos eh, ziņojumos, kas skar elektroniskos saziņas līdzekļus. Un kopumā ceru, ka kolēģi varēs atbalstīt šo projektu. Paldies! Paldies! Zatovska kungs, lūdzu. Zatovska kungs, paldies priekšstādātāji. Nu, jāsaka, ka arī es um, vēlos izteikt pateicību Šmitas kundzei un uh, citiem viņas kolēģiem, ēnu referentiem. Ziņojums tiešām nebūtu nav beļams. Protams, um, arī mēs uzskatām, ka ir eh, jāvienkāršo dzīvi transporta pārvadātājiem. Tieši tas ir viens no tiem elementiem, kas liekts uz kārtas. Elektroniskus dokumentus, protams, ka ir vienkāršāk lietot, izmantot. Tam ir daudz priekšrocības aizsamē ar papīra dokumentiem. Tā kā, nu, skaidrs, ka te nav ko neatbalstīt. Paldies, Latvijā, kungs, Bilbao kungs, lūdzu jums vārds. Gracias, prezidenta. Buenas. Paldies, eh, priekšsādātāji. Sveicināti visi. Pirmkārtām arī Nu, mans puses eh, paldies eh, Šmitas kundzei un viņas komandai par veikumu. Paldies visiem, kas eh, piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā, grozījuma sagatavošanā. Tiešām esam panākuši tādu visai tādu plašu atbalstu un vienošanos dažādu spēku pusēm. Tātad Arī es no savas puses eh, vēlētos redzēt to, lai Eiropas Savienība kļūtu par globālo līderi digitalizācijas un inovāciju jomā. Tas man palīdz samazināt arī oglekļu nospiedumu. Jūtiskais eh, satvars ir diezgan fragmentēts, sistēmas nav sadarbspējīgas, informācijas plūsma ir um, apgrūtināta, um, pašās dokumentus um, cits iestādes tā teikt neatzīst, un uh, panāktie kompromisa grozījumi, es domāju, ka kopumā panāks to, ka uh, Šī sistēma būs droša, sadarbspējīga. Dalība valstis ir uzņemšās uh, saistības panākt to, lai šīs uh, sistēmas piemērošana uzlabotu arī jomas uh, konkurētspēju. Tādējādi palīdzēs mums kļūt par šīs nozares līderiem. Transporta sistēmas kļūs efektīvāks, būs mazāks piesārņojums, un tāpat arī kontrolas iestādēm būs um, vieglāk strādāt, būs augstāka caurskatāmība. Tie visi ir mūsu kopējie mēģi, ko mēs varam panākt, un cerams, ka pavisam drīz šis priekšlikums tiks pieņemts. Paldies, Bilbao kundze! Dalundas kungs, vārds jums. Paldies priekšstādātāji, paldies arī referentei. Gott förslag, som vi tycker går i rätt riktning. Jok, vi gra... Jā, paldies. Es uh, uzskatu, ka beidzot esam uzņēmuši virzību īsajā, īstajā virzienā un Mm, tik tiešām mēs iestājāmies par eh, to, lai šī informācijas sistēma tiktu attīstīta un eh, jāraugās, eh, ko, ko, ko, ko šajā jomā dara lielās korporācijas, tās uzdod toni. Mums savukārt ir jāiestājas par mazajiem tirgus dalībniekiem un vienotiem standartiem, jo par klimatu daudz izvēlas labprāt nedomāt, un kā transporta nozarē šeit ir liels eh, efektivitātes uzlabojuma potenciāls. Mums šeit ir iespēja pavirzīt šo uh, priekšlikumu klimatam tiešām tādā daudz draudzīgākā, labvēlīgākā virzienā. Uh, transports ir viena no tām ratēm vai vienīgā tautsārniecības nozara Eiropā, kur izmešu apjoms joprojām pieaug, un tā tas nedrīkst turpināties. Bet man savukārt ir jautājums par šo paraugu praksi, kā to uh, turpināsim tagad popularizēt. Paldies, uh, pašas, uh, pakas uh, kungs, nevēlaties izteikties? Koševskas kundze, kā, kā iet jūsu kājai? Labāk? Vārds jums. Es veicinātu vispārējais, dāmas un kungi. Es teikšos eh, pavisam īsi. Daži tādi īsti komentāri no manas puses. Pirmkārt, paldies Šmits kundzei, referentēm un visiem ēnu referentēm, kā arī komitejas locekļiem. Jūs vēlreiz sūtat tādu skaidru, nepārprotamu signālu, transporta nākotni ir vienkāršošanā, digitalizācijā un plašākā IT risinājumu piemērošanā. Visnotaļ pozitīvi vērtēju jūsu sagatavoto ziņojumu, arī kompromisu grozījumus, kas iet nu, tādā vienā virzienā, tajā pašā virzienā, kur komisijas priekšlikums, lai nodrošinātu, ka elektroniskā informācijas apmaiņa kļūst par normu transporta nozarei. Uh, vēlos atkārtot arī dažu kolēģi sacīto to, ka juridiski saistoši, labi specificēts un harmonisks uh, satvers Eiropas Savienības līmenī ir vislabākais un efektīvākais veids, kā šo mērķi panākt ne tikai no transporta pārvadātāja viedokļa, bet arī no tā viedokļa, ka tas sasniegs atbalstu nozarei un Eiropas Savienības uzņēmumiem. Kā jūs atceries, ļoti gandarīt ziņojumu kompromisu grozījumu, nu, varbūt tikai viens jautājums, ko vēlos. Uh, uzdota un dzirdēju faktiski skaidrojumu, kas nāca no referents kundzes nu pat, kā šeit no vienas puses mums ir jānodrošina, lai sistēma, kura tad gala beigās tiks izstrādāta un izveidota, būtu organizēta tā, lai tā teiktos uz visiem pārvadātājiem, lai tu izmantot visu pārvadātāju, jo tikai visaptveroša sistēma panāks to, ka digitālie risinājumi un elektroniskie dokumenti tiešām nu, reāli ir apritē un strādā. Uh, Vienlaiks jānodrošina, ka sevišķi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem mēs dodam pietiekami garu pārējais periodu, lai viņus eh, nepiespiež izmantot certificētās platformas un digitālus pakalpojumus līdz brīdim, kamēr viņiem ir eh, pie, tā, pietiekami rentabliem šādiem pakalpojumiem, kas būs ienākuši tirgu. Ziņojumā tāpat arī tiek pieminēts tas, ka jāņem vērā Mēs kā regulas jom, darbības jom būtu jāplašina, ietverot arī vairākas starptautiskās konvencijas. Nu, tas būtu detalizēti jāpanāca, kā to var efektīvi pabeigt. Jo šajā ziņojumā tas eh, nu, īsti netika skatīts, un mēs jau nevaram mainīt starptautisko līgumu saturu. Tā kā jāskatās, lai te, mm, turpinās tāda stabila un, un prognozējama juridiskā vīde transporta pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības tirgu. Bet, eh, izņemot šos divus komentārus, kopumā, kā es sacīju, es noteikti vēlos uzteikt referentes darbu, tiešām ļoti labi pastrādāts. Priekšlikums ir labs, un eh, es ļoti pozitīvi vērtēju to, kā ar kompromisu priekšlikumiem. Komiteja pilnībā varēs atbalstīt šo ziņojumu, kas pavisam drīz cerams izpildīsies arī balsojumā. Tā kā vēlreiz liels paldies, un tas arī viss no manas puses. Paldies! Merci beaucoup pour votre intervention. Paldies par šo komentāru. Klaudija, eh, vārds eh, jums kā referentei noslēdzot šo punktu. Vēlreiz nu, liels paldies eh, komisijai un vēlos pateikties arī šā, šim uzslavām, jo iepriekšā reizē es sacīju, ka nu, šis priekšlikums ir, jā, ir, ir jā, jāvirs uz priekšu, un es ceru, ka, ka viņš eh, tā, tā, tā neies bojā dabiskā nāvē šis priekšlikums. Paldies! Paldies Šmitas kundzē! Un nu, tad tagad turpināsim ar uh, balsojumu. Balsojam! Tā tad eh, pārliecināsimies, vai viss darbojas. Šķiet, ka jā, tā tad balsojam! Balsojam, balsojam. Beidzam balsot. Ak, pareizi, man arī taču jānobalsā. Ļoti labi. Tā tad septītais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 53. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. Tā tad pārbaudām, pārbaudām 55. grozījumu. Balsojam. Beidzam balsot. Ak jā, tiešām noraidīts. 57. par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda labi. 57. tātad. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Tik tiešām, jā. Noraidīts. 56. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 58. par? Pret. Atturas. Noraidīts. 8. kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. kompromiss par? Pret. Atturas. Pieņemts. 68. par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 70. Eh, eh, grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 11. Eh, kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. Par tagad blokā par vairākiem grozījumiem aicinu balsot par, pret, atturas pieņemts. Tā, tā, tā. 98. un 100. par abiem kopā par, pret, atturas pieņemts īsti nav skaidrs, laikam paspējāt sagurt. Tā tad eh, balsojam lūdzu 98. un 100. Beidzam balsot. ar eh, pār, ievērojumu pārsvaru pieņemts. Mm. Nē, nē, nē, nē, nē, nē. mēģiniet vainot uh, priekšsēdētāju visās uh, nelaimēs. Tagad 15. kompromiss par pret atturas. 99. Uh, atkrita, paskatieties pats. 15. kompromiss tagad par pret atturas pieņemts. 103. par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. 34. par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas noraidīts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Un 12. par pret atturas pieņemts. Un tagad Balsojam elektroniski par uh, atzinuma tekstu kopumā. Un beidzam balsot. Tātad 34 pār, 2 pret, neviens neaturas. Šmites kundze, apsveicu jūsu, atzinums ir atbalstīts un varam turpināt parlamenta un padomes regulas priekšlikums par elektronisku mm, komerc pārvadājumu informācijas apriti. Balsojam tātad elektroniski. Nous votons le rapport de Madame Demonté. Euh, par Demontē kundzes atzinumu tagad par regulējumu uh, struktūrām, kas uh, veic inspekcijas pārbaudes uh, ostu teritorijās pēc tam, kad apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības. Uh, balsojam par un eh, beidzam balsot 35 par, viens atturas demontē kundze, apsveicu jūs. Turpinām. Nākamais eh, priekšlikums Eh, viedā, inteliģentā transporta sistēmas. Eh, Gezīna Meisnera ir referente, lūdzu, eh, vārds jums tātad sadarbīgais, in, in, viedais autotransports. Jums ir tātad vēl mazliet laika, lai sagatavotos, ja? Nu, pagaidīsim kādu brīdi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 Atklāti sakot, es zinu, ko komisijas sa sacīs. Varbūt tad labāk būtu tiešām sākumā dot vārdu komisijai, un tad es varētu izteikties. Nu, jā, es esmu referente taisnība, bet te eh, faktiski runa par eh, komisijas eh, prezentāciju. Un ko tad mēs kā parlaments komentēsim? Tādēļ es domāju, ka drīzāk vietā būtu dot vārdu sākumā komisijai, un tad man. Nu, Komisija ir, ir eh, gatava, viņi sēž un klausās, tāpēc arī dodu vārdu jums, te citu, citu kolēģu nav mūsu vidū, kas nav atnākuši. Eh, nu labi, tātad kurš, kurš pārstāv, eh, pārstāv komisiju, kurš būs, ir pilnvarots izteikties komisijas vārdā? Jā, nu tad vārds jums, lūdzu, komisiju. Esmu nu, nu gandarīts būt šeit jūsu viedošajā pēcpusdienā, jo. Um, Nu, Esam, nu, nu, pēc vēl tajā stadijā, kurā varam sacīt, ka pasākumu, ko komisija gatavojas inteliģentajām transporta sistēmām, ir publicēts labāks likumdošanas portālā, un tas ir tāds plats solis no mūsu puses. Esam gluži atbalstu no jums, nereiz vien. Atzīstot šo intelektisko sadarbīgo transporta sistēmu ietekmi uz, pozitīvu ietekmi uz efektivitāti, drošību transporta jomā. Tā uzlabos arī automatizēto mobilitāti un eh, būs lieliski iespēja Eiropai nonākt eh, šī svarīgā pagrieziena avangardā, tā teikt. No pasīvas drošības esam pārgājuši aktīvu drošību un, un tagad savukārt uz sadarbību. 19. Eh, gads ir tāds svarīgs gads, kurā tam visam jānotiek. Gads ir iesācies labi labākas likumdošanas portālā esam prezentējuši tagad šo pasākumu un cerams, ka līdz 15. martam būs gatavs arī galējais priekšlikums. Nu, ko tad šī dēļģētā regula paredz? Pirmkārt, tā, tās mēģis ir sarūpēt juridisko drošību un uzlabot šo sistēmu tādu plašmērogu ieviešanu. Pārāk ilgi esam gaidījuši, lai tas notiktu. Te ir runa par gan tad um, mehānismiem, ar kuru palīdzību sadarbojas transporta līdzakļi, gan arī tos mehānismus, ar kuru transportlīdzekļi uh, sadarbojas ar sistēmām. Un galvenais ir sarūpēt sadarbspēju um, un um, pakalpojumu kontinuitāti. Un te um, trīs uh, svarīgi aspekti liktas kārtas. Pirmkārt, drošība. Ja mēs vēlamies, lai katrs uh, trans, tra, transporta dalībnieks un katrs infrastruktūras elements spētu savā starpā komunicēt, tad ir nepieciešama šī sastarpējā uzticība. Tālāk uh, pakalpojumi. Nu, tad, tad, tad ir nepieciešams, lai šī informācijas aprite būtu tāda, nu, saprotama. Un, beidzot, tehnoloģija svarīgākais un sarežģītākais elements. Ja visi vēlas uh, būt uh, savienoti, nu, tad visiem savā starpā arī ir, ir jākomunicē, jāsazinās. Šī ideoloģētā regulā nosaka tādu pamatlīniju atspērienu punktu. Sekos arī citi priekšlikumi. Te ir fiksēti tie nepieciešamākie pakalpojumi un kā tos izvērst. Protams, mēs sagaidām, ka mums daudz grozījumu, tur tiks pievienot arī daudz citu pakal, papildus pakalpojumu, papildus tehnoloģijas, nu, piemēram, lai pastāvošais pārklājums varētu tikt efektīvi izmantots. Un, citiem vārdiem sakot, divētais tiesība akts ir vērsts uz skatu uz nākotni, un vienlaiks nodrošina to, lai tas uh, atbilst arī šim izais punktam, un tas ir svarīgs elements, jo bez tā mēs eh, nevarēsim sarūpēt eh, drošību, pārliecību tiem, kas vēlas iesaistīties šodien. Nevarēsim nodrošināt, lai eh, viss, kas ir savienoti šodien, tāda arī paliktu, un nebūs arī pakalpojumu pēsticības kontinuitātes. Tas arī viss no manas puses. Paldies, prieks būt jūsu vidū. Mēs esam iegājuši finiša taisnē. Tā Šis darbs turpinājies te, te vai desmit gadi, nu, ļoti labi, ka tagad esam tiešām pavisam tuvu tā noslēgumam. Paldies! Linden. Paldies, Vandar Lindena kungs, par šo īso kodolīgo pieteikumu šim uh, projektam. Tik tiešām uh, jautājumu mums ir daudz, uh, tāpēc arī bez kavēšanās vārds jums, Maisneres kundze. Paldies, nu, Jā, es jau zināju, kas eh, sekos, tā kā ziņā paldies komisijai par šo prezentāciju. Man jau kārtīgi svarīgi, lai runājot par intelektiskajām transporta sistēmām un savienotajiem auto, ir svarīgi, lai mēs eh, tiešām paturētu prātā to, kas ir svarīgākais un, eh, un, un kāda nepieciešama tālākā darbība, lai sarūpētu drošības aspektu ievērošanu. Te ir runa par uh, uzticēšanos, ko pieminēja komisijas kolēģis eh, šo sistēmas dalībniekiem, ir jāuzticās savā eh, starpā. Te ir runa par eh, līdz ar to datu aizsardzību, kas parlamentam šī ir bijis svarīgi. Un dēļ to tiesību aktu starpniecību šajā gadījumā tātad ir jāskato arī leģislatīvais tāds pārskats par to, kas tam nepieciešams, lai uzlabotu drošības aspektus un tāpat arī um, sekot līdz tehnoloģiju attīstībai. Ja, nu, tēma ir ārkārtīgi aizjaujoša un svarīga. Te var būt liels mm, progress eh, transporta jomā mums visiem. Ja būs eh, saistītie auto, tas var uzlabot eh, drošību, tas var arī atvieglot dzīvi vadītājiem, tas, tas tāpat arī var sniegt daudz papildus informācijas, ko var izmantot, lai uzlabotu drošību uz ceļiem. Tāpat, lai izmantotu tāpat arī efektivitāti, bet tas nu, viss, protams, ir saistīts ar mm, auto aizsardzības aspektiem, tāpēc vienreiz vēlreiz paldies komisijai par šo šo priekšlikumu un nerunāšu pretī. Ir labi tas, ko jūs esat sagatavojuši. Un, eh, es atceru, ir jākārtīgi aizraujoši. Kas tad nu viss nākotnē būs tagad iespējams? Un, eh, man, Tad, tad viens no maniem radniekiem ir tad, tad mans uh, inženieris, kas darbojas šajā jomā. Tā kā šo to arī zinu no, no, no, no, tā, no šīs informācijas. Un, uh, nu, turpināsim tik tā teikt uh, rakt. Paldies! Paldies, Meisneris kundze, Vīmam Vande Kampam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nesaprotu, kādēļ komisijas deleģētais akts rada tik daudz kritikas un raižu. Jūs teicāt, ka tā ir ļoti pārdomāta likumdošana, bet es uh, esmu ticies arī ar lobby pārstāvjiem, nekad neesmu to slēpis. Un viņi man saka, ka šīs priekšlikums tomēr rada ļoti nervozu noskaņu. Eh, mans jautājums ir domāts eh, drīzāk jums, nevis komisijai, Maisners kundze. Vēl norisinās konsultācijas par šo uh, deleģēto aktu, ja nemaldos līdz 8. februārim, vai uh, pēc tam vēl kaut kas uh, notiks. Nu, mums būs vēl arī vēlēšana laika pārtraukums. Ko tad uh, mēs varētu sagaidīt? Es pats esmu nu, tāds labi audzināts cilvēks, bet es gribu tomēr arī savas uh, tiesības pieprasīt, ievērot. Otrs jautājums ir uh, adresēts komisijai. Uh, kāda ir jūsu izpratne par šo jēdzienu uh, tehnoloģiskā neutralitāte? Deliģētajos aktos tiek tāda vienpusīga pieeja izvēlēta Wi-Fi bezvadu sistēmas, un jaunajām tehnoloģijām nav atvēlēts pietiekam daudz vietas. Uh, Nevajadzētu patiešām aizmirst, ka eh, tehnoloģiju attīstība ir ļoti ievērojama. Jaunās tehnoloģijas nākotne tas ir 5G vai arī nu, tādi mobilie dati. 33. deleģētā akta pantā uh, tiek eh, pieminēts tāds pārējais moments. Nu, tur varētu vēl kaut kur eh, pievienot vēlāk šīs jaunās tehnoloģijas. Protams, eh, tehnoloģijas attīstās zibens ātrumos, un, ja komisija saka, ka nevar to visu tik ātri īstenot, tā ir taisnība, bet es uzskatu, ka tehnoloģiski neitrāls uh, Eh, šis jēdziens ir jāpārdomā. Es vēl nonākšu pie nākamā jēdziena - interoperabilitāte, jeb sadarbība. Es domāju, ka tehnoloģiskā neutralitāte šajā deleģētajā aktā nav pietiekami labi izklāstīta, un Wi-Fi nu, šeit ir eh, ļoti lielu mm, vietu ieņēmis. Es domāju, ka jaunās tehnoloģijas šeit eh, nav pietiekami izceltas un tām netiek pietiekams iespējas piedāvāts. Uh, Es patiešām lūgtu, lai Eiropas komisija šajos laikos, kad nu, tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi uh, iespaidīgos uh, tempos, padomāt par labāku līdzsvaru šajā uh, deleģētajā aktā. Priekšsēdētājs kundze. Uh, vispārīgā datu aizsardzības regula, mēs jau par to iepriekš runājām un Eiropas komisijas atbildes joprojām ir tādas ļoti izplūdušas. Vai šis deleģētais tiesību akts ir saskaņā ar vispārējo datu aizsardzības regulu vai nē? Paldies! Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Paldies, Vanda Kampa kungs, atbildot uz jūsu jautājumu, ko jūs uzdevāt tieši man, lūdzu lieciet aiz auss, ka Pagaidām mūsu rīcībā ir šī deleģētā akta projekts, nevis tā gala versija, kas, kas, kas vairs nav grozām. Tā ir atbilde jums tātad. Bet, nu, Ertuga kungs. Paldies. Um, paldies arī komisijai un referentai. Mans jautājums līdzīgā virzienā, kā man ir kampa kolēģi, tātad jautājums. Nu, tātad Nu, tātad tāds kāds risinājums no komisijas puses līdz šim nav izdevies tātad noteikt eh, to, kas tad eh, kāda ir arguments runā par labu vienam vai tam tehnoloģiskam risinājumam. Nu, konkrēti izsakoties, eh, bezvada internets Wi-Fi, kas pat labāk tiek izmantots. Ja pareizi saprotu komisijas vēlmi, tad komisija vēlas to priekšroku šiem risinājumiem, nevis 5G internetam, piemēram. Uh, Nu, kādas tad ir Wi-Fi priekšrocības saistībā ar 5G vai otrādi? Es labprāt to uzzinātu. Lai komisija to pastāsta, lai apgaismo mani. Un otrs jautājums ir visiem šeit klātsošiem, arī komisijai vēlos to uzdot. Jā, delegātajā tiesību aktā mēs vēlamies saglabāt tehnisko neutralitāti. Un vienkārši to var panākt ar tādu vienkāršu formulējumu izma izmaiņām. Tad, tad, tad, manuprāt, Nu, tas jau ir tik tālujoši, ka par to būtu jāpieņem arī politisks lēmums. Citiem vārdiem sakot, eh, vai dēļģētais tiesība akts tiešām um, var uh, pieņemt šādu politisku lēmumu, vai Eiropas komisijas birokrāti pieņem šādu politisku lēmumu. Tas ir jautājums. Es uh, nepārprotu, man nepareizi. Es nenostājos nevienā pusē, bet es vēlos tiešām uzzināt, uh, kā tur ir. Bet visvairāk man interesē starpība, atšķirības starp šīm abām tehnoloģijām, Wi-Fi un 5K. Paldies, Artuga kungs! Uh, Kirilīnas kundze. Thank you, Chair. Paldies priekšsādātājiem. Nu, man padomā līdzīgi jautājumu komisijai. Man šķiet, ka priekšlikums zaudētiem tiesību aktam nu, nu, nav gluži pēc būtības tehnoloģiski neitrāls. Nereiz vien esam vecājuši ievērot šo tehnoloģisko tehnoloģiju neitralitāti. Tas parlamentam jālaiž bija eh, svarīgs jautājums. Un nu, ceram, ka tas tiks ievērots arī no eh, komisijas puses. Un tad vēl, protams, ir arī tāds liels jautājums no manas puses par juridisko neskaidrību Eiropā, par tiesisko nedrošību. Tāpēc, ja nu šeit atkal mēs eh, mēģinam definēt eh, tādu terminu kā sadarbspēja, interoperabilitāte, jeb citiem, nu, kā tad tā tiks īstenot šis sadarbspēja, kā tā izpaudīsies ikdienā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tad, ja domājam par to, ka dot priekšroku vienai tehnoloģijai, saistām ar citu, mēs tādu visu liekam uz vienu zirgu, tā teikt, tad, eh, nu, tā nav īsti pareizi pieeja, manuprāt, jo, jo tagad. Uh, tiek uzdot diezgan daudz jautājumu par to, vai tātad tehnoloģijumā G5 mm, tīkli ir eh, piemēroti tādai mm, intensīvai satiksmes plūsmai, jo arī starp mašīnām, ja atāmi neliela un tā. Lai nevajadzētu uzlabot eh, satiksmes drošību vismazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem, kājām gājējiem un, un velosipēdistiem, kas arī būs starp tiem, kas maksās par šos, šīs sistēmas izveidi. Uh, kas arī būtu pelnījuši kaut kāds labums no dažādiem upgradeiem un, un, un uzlabojumiem. Un, um, jāteic, vēl pret viņiem būtu jāpiemēro labākie tehnoloģiskie risinājumi. Nu, tā kā es ceru, ka komisija uh, vēlreiz saliks galvas kopā savā kolēģijā, tā teikt, un uh, to visu ņems vērā, jo mēs dosim priekšroku vienam tādam tehnoloģiskam uh, risinājumam. Nu, tad, um, Un nu, nākotnē mums var rasties problēmas. Pat labi, es te nesaskatu tādu vienlīdzīgu attieksmi pret eh, dažādiem pētniekiem un IT izstrādātājiem, kas strādā pie dažādiem jauniem risinājumiem. Tā kā ja mēs visus liekam uz vienu zirgu, tad mums pat jāzina, kādēļ. Vai eh, šis veiks gadījumā neatrodas jūsu stāvlī, un jūs jau zināt, ka nu, tas, tas, tas arī uzvarēs gala beigās. Ja? Uh, Bet nu, būtu jādod iespēja šeit, šajā sacīkstē piedalīties arī citiem zirgiem. Paldies! Merci beaucoup, madame Kilonen. Alors, moi, je m'étais... Paldies, Kilonenes kundze. Jā, nu, ir vērts par to aizdomāties. Tātad paldies kolēģi, paldies komisijai. Jautājumu ir daudz. Nu, vispirmām kārtā tuvojas vēlēšanas lieliem platiem soļiem. Un komisija mūs ir eh, iespiedusi tā kā stūrī, um, diktē termiņus 15. Eh, marts, un man ir ļoti ne, neomalīga sajūta jums to visu tagad piedāvāt. Uh, šai laikā uh, izvērtēt visus par un pret uh, var izrādīties neiespējami. Komisija Nu, kā jūs uh, garantēsit to, ka uh, jūs paši visu izdarīsit saulaicīgi tā, lai mēs varētu savas, savas prerogatīvas, savas tiesības pilnā mērā realizēt, vērtējot šo priekšlikumu. Uh, Eh, pienāks 15. marts, eh, un es eh, pat nevaru jums garantēt, ka, ka pat visi mūsu komitejas locekļi būs klātesoši. Tāpat ir būtiski jautājumi par datu aizsardzību. Mums tas ir īpaši nozīmīgi. Un 29. apsvērums, ko jūs piedāvājat, piemēram, nozīmēt Eiropas datu uzraugu par, par to atbildīgo uh, Vai komisija jūs esat saņēmuši datu aizsardzības uzrauga vērtējumu par to, vai tas vispār ir paveicams šādā veidā? Tālāk, Ertuga kungs un, un Vims van de Kamps, jūs abi uh, norādījāt uz parlamentam ļoti būtisku uh, aspektu, proti tehnoloģisko neutralitāti. Komisija tāpat laikā mums piedāvā visu uh, Uh, visu, tā teikt, kasi likt uz, uz vienu un tā paša žetona, uz vienas, viena konkrēta tehnoloģiska risinājuma. Kāpēc jūs domājat, ka jums ir šī teikšana izvēlēties, uh, kurš tehnoloģiskais risinājums būs tas īstais? Kāpēc ne mums, kā līdz likumdevējiem? Mums e, drīzāk ir šīs tiesības kā līdz likumdevējiem. Un tad vēl ir arī kāds gaužām vienkāršs jautājums. E, Nu, tā tad ekonomiskie faktori diktē to, ka šī gada laikā tas un tas ir jāpaveic. Bet kāpēc tieši? Mm, it īpaši ņemot vērā, ka nozare to vien dara, kā norāda, nesam gatavi, nesam gatavi. Tas nebūs iespējams. Un Vim, jūs un Mēsneris kundze, jūs arī piesaucāt šo konkrēto tehnoloģisko risinājumu 5G Mm, tātad eh, datu pārraidi. Eh, nu, šobrīd eh, šī tehnoloģija praksē vēl nedarbojas, bet jātiek piedāvāts tāds tiesisks regulējums, ka, kas balstās mm, pieņēmumā, ka tā nodrošinās visas šīs iespējas Komisija, kā jūs eh, vērtējat reāli 5G datu pārraides eh, spēju un iespēju nodrošināt šo savietojamību, šo sadarbspēju? Eh, vai drīzāk nebūtu šim jautājumam jāpiet no otras puses, pamazām nonākot pie tās atbilstošākās tehnoloģijas. Saprotiet, tas var izrādīties nesamērīgi dārgi, kļūdīties, eh, kaut ko neparedzēt, nespēt prognozēt un tad visu darīt no jauna vai no nulles. 5G mm, eh, Uh, gatavību, tātad izvērtēs uh, ekspertu grupa. Uh, kas to sasauks, kas to komplektēs? Šādu ekspertu grupu visdažādākajās nozarēs un jautājumos netrūkst. Jau galvas sāp uz tām visām raugoties. Kurš atlasīs, kurš izraudzīsies kandidātus, tos īstos ekspertus, kas būs kompetenti spriest par 5G gatavību. Vai tās tie, tie būsiet jūs komisijā vai arī mēs nodrošināt nepieciešamo demokrātisko pārskatu un uh, kaut arī uh, dalību valstis uh, varbūt labprāt arī piekrīt uh, šādam lemšanas mehānismam, proti deleģētam aktam. Uh, Man tomēr ir jautājumi, kā priekšā jūs uh, atbildēsiet par, par to, ka viss ir korekti? Uh, kas ir jūsu autoritāte? Mūsu gadījumā šādu šaubu uh, nav. Rikai kungs vēlas ko piebilst. Paldies, priekšsādātājs kundze. Domāju, ka mm, lielākā tiesa visu būtisko jautājumu jau ir uzdotas. Es varu tikai rezumēt. Nu, pirmkārtām kāds tad ir tas izaicinājums mūsu priekšā. Tas ir ievērojams, tas ir apjomīgs. Un vai deleģētais akts uh, ir uh, nu, tā, tā no tāda loģikas un tāda samēru adekvātuma viedokļa īstais risinājums? Šeit nav runa par vienu vai divām sardīņu tonnām uh, kaut kādā jūras zonā. Šeit ir runa par kaut ko kritiski plašāku un nozīmīgāku. Šeit, protams, ir tehniskie komponenti, pielikumi, par kuriem ir jādiskutē ekspertiem, bet tāpat laikā jūs man tā šķiet piedāvājat šādu risinājumu, proti deleģēto aktu, tādā veidā apšaubot parlamenta spējas kompetenti izteikties un spriest par, par šiem jautājumiem. Un šādu attieksmi jau esam vērojuši vairāku gadu garumā. Ikreiz, kad e, parādās priekšlikums kaut ko regulēt ar deleģēta akta palīdzību. Nu, es, es e, nevēlos diktēt, kā komisijai jāstrādā reizēm. Tas tiešām ir e, pamatoti un adekvāti. Uh, bet eh, tā ļaut tam pašplūsmā notikt, eh, nākt vienam deleģētam aktam pēc otra, nu tas, eh, manuprāt, nav īsti pareizi. Un kolēģi jau, jau tātad pauda šos jautājumus, formulēja tos, un es varu tie, tiem piebalsot. Pirmām kārtām jau jautājumā uh, uh, ir jāņem vērā, uh, Eh, ko dara mūsu eh, konkurenti, mūsu sancenči globālajā arēnā. Es šeit runāju par amerikāņiem, par ķīniešiem. Eh, tas viens. Otrs priekšlikumā klāji pietrūkst tehnoloģiskas neutralitātes. Uh, savietojamība, dažādu tehnisko risinājumu savietojamība, sadarbspēja, mūsuprāt, šeit ir, ir, ir tāda, tāda, tāda doma, kas, kas tikai garāmējot tiek piekabināta kaut kur pašās beigās. Man uh, ir grūti kam tādam piekrist, kaut ko tādu akceptēt. Uh, Eh, nu, eh, nesmu, nesmu eh, inženiertehniski pārāk tendēts cilvēks, tāpēc par pielikumiem neizteikšos, bet par politiskiem jautājumiem gan varu izteikties un, un turklāt ļoti pārliecinoši, un tāpēc man jau klajāk ir, ir saredzama šī tehnoloģiskās neutralitātes nēsamība. Uh, Turklāt eh, tādā mm, re, regulatīvā instrumentā kā deleģēts akts, eh, tas ir, ir, ir ļoti apšaubāmi. Parlamentam šeit eh, katrā ziņā būtu jāmobilizējas, lai iebilstu pret uh, to kārtību, kādā tiek piedāvāt šo visu izlemt. Uh, nevis, nevis tieši par jautājumu pēc būtības, bet par to formu, kā šis process notiek. Rikē kungs, nesatraucieties, mēs uh, sekojam tam, kas te notiek. Uh, un nododu nu, vārdu jums, Vanderleidena kungs, komisija. Tātad paldies priekšsēdētāji. Nu, vispirmām kārtām uh, e, par visu pēc kārtas. Vairāki klātesošie pauda bažas par datu aizsardzību, privātumu. Tas tiešām ir centrāls elements eh, šajā priekšlikumā. Tas ir eh, jārisina, tas ir jāplūko, no tā nav iespējams izvairīties vai to apiet. Šeit kāds ir tas galvenais nodoms - uzlabot satiksmes efektivitāti, eh, un to, to ir iespējams panākt apmainoties ar datiem. Tiklīdz notiek apmaiņa ar datiem, data aizsardzība kļūst aktuāla. No tā nevar izvairīties, ir jārod efektīvs risinājums. Un šai sakarā ir būtiski atzīmēt, ka šī, de, šis deleģētais regulējums uh, nesniedz tādas galīgas, akmenī kaltas atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs skaidri un nepārprotami atzīstam, ka vispārējā datu aizsardzības regula ir saistoša. Tas ir tas satvers, kādā mēs darbojamies šeit Eiropā, par to nav ne mazāko šaubu. Bet ko GDPR noteica? Sadaļā par drošību tur ir vairāki elementi, kas uh, kliedē bažas jautājumos par datu aizsardzību Eh, jebkurš ziņojums, jebkurš signāls, ko šādi automobīļi nākotnē pārraidīs viens otram vai infrastruktūrai, tiks anonimizēts. Un līdz ar to tiek noņemts pamats bažām par datu aizsardzību. Turklāt sistēmas apmainīsies tikai ar absolūti nepieciešamajiem datiem, lai kāda, kāds pakalpojums, kāda funkcionalitāte varētu darboties. Atkarībā no tā, kāda, kādas funkcijas izvēlas auto vadītāji, braucēji, Katrai no tām uh, būs uh, tātad traktējums atbilstoši GDPR uh, noteikumiem un attiecīgs režīms. To noteica GDPR. Otrām kārtām jautājums, kas izpelnījās vis, visplašāko tādu ievērību no klātesošajiem - tehnoloģiskā neutralitāte. Kā tad lūk ar visām tehnoloģijām un risinājumiem nākotnē? Jūs arī vaicājat, ko komisija šai sakarā vēlas īsti panākt. Mēs vēlamies spērt platu soli uz priekšu ceļu satiksmes drošības ziņā. Tas ir tas, ko mēs vēlamies paveikt. Un, lai to paveiktu, mēs vēlamies savienot visus satiksmes dalībniekus. Kā to izdarīt? Atbildi piedāvā tehnoloģija, tehniski risinājumi. Nu, tā vienkārši izsakoties, šī deleģētā, šis deleģētais regulējums šodien ir vienīgais, vienīgais veids, kā to panākt. Alternatīvu nav. Mēs cerējām, mēs vien brīdi domājām, ka mm, šī, šis deleģētais regulējums varētu piedāvāt divus scenārijus, bet atcerieties, par ko paši balsojāt 2016. gadā, ka ir nepieciešama hibrīda pieeja uh, komunikācijas uh, tehnoloģijām un ir nepieciešami turpmāki tehnoloģiski risinājumi, uh, kur tiek izmantoti, izmantotas dažādu tehnoloģiju priekšrocības, kas vienu otru papildina. Diemžēl mm, šis, šis skaistais sapnis, šī iecerē nav piepildījusies līdz šim brīdim, bet nākotnē joprojām ceram, ka tas notiks un uh, būs nepieciešami plaši grozījumi šai regulējumā. Ko tad mēs darām šodien? Šodien mēs vienkārši ieliekam pamatu savietojamībai, sadarbspējai principā. Uh, tādā veidā garantējot, ka nākotnē, lai jūs nākotnē ar savu braucamo mopēdu, busiņu, kravas automašīnu vai pat pažģeru autobusu, ja jūs nākotnē sēdīsieties tādā pie stūras un brauksiet pāri visai Eiropai, tad garantēti šis jūsu transporta līdzeklis spēs sazināties ar citiem automobīļiem un citu infrastruktūru. Lai tas būtu iespējams, ir Eh, ļoti pamatīgam tādam tehnoloģiskam pamatam jābūt. Eh, tāpēc arī visi šie pielikumi, tāpēc arī tie tik apjomīgi. Eh, tā lietas būtība gan ir ļoti vienkārša un eleganta. Proti mēs vēlamies, lai visi satiksmes dalībnieki saprastos savā starpā. Un tāpat arī izskanēja jautājums, bet kā tad ar nākotnes tehnoloģijām? Atcerēsimies, ka tas, par ko uh, aicinām balsot, atbalstot šo deleģēto regulu, uh, tas attiektos tikai uz sākotnējiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Nākotnē, protams, būs uh, visādas fantastiskas tehnoloģijas. Mēs ar to rēķināmies, mēs to paredzam, un būs absolūti jaunas, fantastiskas tehnoloģiskas iespējas, kur būs jauni risinājumi. Un šis teksts, šis regulējums to prezumē, uz to paļaujas. Bet ja kāds izvēlētos šobrīd jau rīkoties šajā nozarē, izmantojot esošās iespējas, tad mēs to katrā ziņā atbalstām un iestājamies par to. Protams, eh, informācijas komunikācija tehnoloģija nozarē ir ļoti strauja attīstība, bet to nevaram sacīt par automobīļiem. Ja šodien iegādāsieties automobīli, uh, tad vēlēsieties, lai ar to var braukt, uh, izmanto uh, arī pēc desmit gadiem. Vidējais automobīļa mūža ilgums uh, Eiropā šobrīd ir 15 gadi. Mēs vēlamies, lai pēc diviem gadiem nebūtu tā, ka auto vairs nav braucams, jo programmatūra, IT, IT komponente vairs, vairs nav lietojama lai to visu korekti noregulētu, ir jāsāk strādāt jau šodien. Citādiem sakot, ja jūs uzdodat jautājumu, ko, kādas bija alternatīvas komisijai, nu, alternatīva bija nedarīt neko, neteikt neko. Šobrīd uh, runa, runājam par 5G. Mēs varam nedarīt neko un, un pagaidīt vēl pāris gadus, un, un tad jau sāksies runas par 6G, un, un, un tad mēs atkal varēsim teikt, nu, paga, paga, pagaidīsim vēl mazliet. Šī tehnoloģija vēl nav gana gatava un nobriedusi. Tāda bija šī alternatīva. Paldies! Paldies par šo uh, reakciju. Monsieur Wim van de Kamp, vous avez une de... Uh, Vims van de Kamps, uh, nu viena, divas minūtes nevairāk. Priekšsēdētāji, es uh, pilnībā piekrītu Eiropas komisijai, ka deleģētais akts uh, ir uh, jāpiedāvā pēc iespējas ātrāk. Nekādu pārpratumu šeit nav. Jau desmit gadus mēs par to runājam, nu kaut kam ir beidzot jānotiek, bet kādēļ izvēlēties tikai vienu tehnoloģiju? Jāsaka, ka ir tik daudz dažādu jaunu iespēju, un tas attīstās ārkārtīgi ātri. Deleģētājam aktam ir jādomā arī par jaunajām tehnoloģijām, lai tās nepieciešamības gadījumā varētu šeit iekļaut. Ja mēs runājam par autonomiem transporta līdzekļiem, tur pat vairs nav runa par Wi-Fi vai uh, mobiliem telefoniem. Tur tiek runāts par abām tehnoloģijām, lai šie uh, autonomie automobīļi varētu vispār uh, pārvietoties. Un tā Tādēļ ļoti dīvaini, ka šeit ir tikai viena tehnoloģija piedāvāta. Ja es pareizi sapratu, šis jautājums uh, tiks atkal uh, izskatīts transporta komitejā, jo šis ir tikai pirmais uzmetums. Un kādas tad ir atšķirības starp divām tehnoloģijām? Es domāju, ka uh, komisija varētu uh, mums to paskaidrot, bet lūdzu domājiet arī par citām tehnoloģijām, lai tās ātrāk varētu šeit uh, pievienot klāt vēl. Paldies! Merci, Paldies, Vante Kampa kungs, Maisners kundze. Lūdzu! Paldies! Es jau pamanīju, ka es esmu uh, daudz eh, labvēlīgāk par to visu noskaņota nekā mani kolēģi. Nu, varbūt uh, tādēļ, ka es patiešām uh, esmu uh, šo jautājumu ļoti daudz pētījusi, arī tā tīri privāti. Es priekšlikumu atbalstu un es varu arī. Uh, papildināt jau izskanējušo. Tā ir tāda joma, kas varētu revolucionēt ceļu satiksmes drošību, un tas patiešām ir labi. Mēs vēlamies, lai būtu drošāk pārvietoties. Tādēļ ir svarīga arī datu aizsardzība. Es esmu patiešām arī eh, par to runājusi arī privāti, kā padomāt par šīm tehnoloģiju neutralitātēm, kas ir iespējams Wi-Fi 5G, 6G, varbūt pat 7G vienā brīdī. Uh, Tātad eh, mums ir jādomā par eh, satiksmes drošības uzlabošanu, un tas arī ir viens no mūsu komitejas galvenajiem mērķiem. Mums ir jādomā, protams, arī par tehnoloģisko progresu. Es saprotu, ka komisijai vajadzētu izvērtēt to, kas ir pieejams tirgū, un deleģētie tiesība akti piedāvā kaut ko jaunu. Mēs jau ilgi nodarbojamies ar šādām viedām transporta sistēmām. Un tādēļ arī 15. marts man nebūtu neliekas pāragri. Mums kaut kas ir jādara, lai uh, varētu attīstība turpināties. Uh, Man liekas, ka bija patiešām ļoti labi, eh, ka mēs uzticamies viens otram, mēs eh, ejam tādā virzienā, kur vēl īsti nezinām, kas gaida ceļa galā. Citi ir nobažījušies, piemēram, par kājām gājēju, par eh, velosipēdistu drošību, un ja, piemēram, mašīnas sazinās cits ar citu, un kāds kolēģis teica, nu, un ja, piemēram, mašīnas izdomās adompoties, Protams, mums par visu to ir jādomā, jādomā ne tikai par datu aizsardzību, lai mani dati nez kur netiek um, novadīti tālāk, ir jāgarantē, lai, piemēram, nerodas arī nedrošas situācijas. Protams, tie, tas viss rada jautājumus, un, protams, viss, uh, kas ir sākotnēji nepazīstams, uh, rada bailes vai vismaz uh, rada jautājumus. Bet tā kā es ļoti patīk šo jautājumu izskatīt, tad man nav tik daudz uh, jautājumu kā kolēģiem. Bet process uh, vēl ir virzībā, plūsmā, un es uzskatu, ka ir labi piedāvāt deleģēto tiesību aktu. Un Mēs, protams, eh, varam vēl kaut ko eh, uzzināt, izprast, eh, kā labāk veikt šos pielāgojumus, un, protams, nākotnē ir jāveic arī pielāgojumi. Komisija vēl šodien nevar, protams, lem par tādu tehnoloģiju, kas varbūt šobrīd pat vēl nav radusies. Tas viss attīstās neaptveramos ātrumos, un mums ir, protams, arī jāveicina inovācijas Eiropā, vienalga, ko, lai ko arī nedarītu ķīnieši. Mēs vēlamies, lai būtu tādas sistēmas, kas darbojas Eiropā. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Vēlētos jums tikai pateikt, ka nav vēl sagatavots uh, deleģētais tiesība akts. Es nezinu, kad būs uh, galējā dokumenta versija gatava. Un, protams, jādomā arī par termiņiem. Dārgie kolēģi, man ir eh, ļoti žēl, bet tas prasīs daudz laika un Rikē kungs. Mums rīcībā tagad nav ļoti la daudz laika. Mums, protams, ir arī uh, savas pozīcijas jāsagatavo, un es piedāvāju koordinatoru sēdē uh, arī pie tā atgriezties, un varbūt, ka mums vajadzēs uh, kaut kādu rezolūciju sagatavot, lai saprastu, kāda ir mūsu komitejas pozīcija parlamenta vārdā. Pat, ja tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, mēs esam līdzlikumdevēji. Ērtuga kungs. Es vai varētu uzdot jautājumu komisijai? par uh, tehniskajām abu sistēmu specifikācijām. Vai jūs varētu nedaudz vairāk paskaidrot, kādas ir atšķirības starp abām iespējamām tehniskajām iespējām? Gribētu dzirdēt, ko vairāk, kādēļ komisija ir izvēlusies tieši šādu priekšlikumu. Paldies, Ertuga kungs! Es lūgtu lai komisija mums rakstiskā veidā atbildētu uz šo jautājumu, lai tātad visi kolēģi ar to būtu labi iepazinušies. Sekretariāts nosūtīs šo lūgumu, un tad eh, komisija atsūtīs rakstisku atbildi par dažādiem tehnoloģiju veidiem. Jums tas ir paprātam? Labi, paldies! Excusez-moi, monsieur Artug, Ertuga kungs. Lai visi kolēģi būtu labi informēti, es pielūgtu, palūdzu komisijai šo atbildi atsūtīt rakstiskā veidā. Tas arī viss. Tagad cits deleģētājs akts. Labdien, Marinesku kungs! dosim vārdu Eiropas komisijai, kas mūs informēs par dronu izmantošanu. Atvērtā kategorijā. Labdien, Kornelis kungs, kā jums klājas? Labi? Lūdzu, došu jums vārdu. Un pirmais uzstāsies Marinēs Kūkungs kas ir mūsu referents. Nē, sākumā tomēr komisija Kornelis kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, eh, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies par šo uzaicinājumu šodien uzstāties runājot par droniem un um, dronu izmantošanu tā sauktajā atvērtājā kategorijā. Šī deleģētā mm, akta versija tika izskatīta, notika konsultācijas un e, ir paredzēts to pieņemt februārī. Un, protams, arī Eiropas parlamentam ir jāveic e, atbilstošā kontrola. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar to, e, kā mēs e, gatavojām šo prezentāciju un priekšlikumu, ņemot vērā arī dažādas noteikumus, kas ir spēkā. Deleģētais tiesību akts ir tikai viens no, viena no daudzajām normām, kas ir jāievēro izmantojot dronus. Uh, Jāsaka, ka ir um, jābūt arī skaidriem vienotiem noteikumiem attiecībā uz droniem visā Eiropā, un tam ir jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, lai būtu droša un arī zaļāka uh, dronu izmantošanu. Un, protams, jārunā arī par privātuma cienīšanu. Jaunā EASA uh, drošības regula stājās spēkā pērnajā septembrī, un droni tagad ir ES kompetencē, neskatoties uz to izmēriem, svaru vai citiem raksturu lielumiem. Komisija ar EASA atbalstu sagatavoja divus uzmetumus īstenojošos noteikumus, kas attiecas uz visiem droniem. Viens deleģētais akts attiecas uz droniem, uh, uz drošību, uz tiem kā transporta līdzekļiem un viss uz uh, otras tiesība akts uz uh, dažādu, dažādiem citiem dronu izmantošanas veidiem, to vadīšanu un ir jābūt arī vismaz kaut kādām minimālajām apmācības normām attiecībā uz tiem, kas dronus vada. Un uh, abi šie tiesību akti ir jāplūko kā viens vesels, pat ja šeit ir uh, atšķirīgas procedūras ievērotas. Tas mums labāk ļaus izprast uh, to, kas galu galā tiek regulēts. Un regulējumu šeit pieņemt ir visai sarežģīti, jo dronu tehnoloģijas arī ir kaut kas pilnīgi jauns mūsu dzīvēs, un attīstība norisās ļoti ātri. Uh, Un eh, tas, protams, ietekmē gan aviāciju, gan arī citas uh, jomas, jo, protams, tas var arī uh, radīt traucējumus privātumam, uh, tas rada arī nepatīkamu troksni un var arī. Uh, apkopot datus, bet droni ir arī inovatīvas digitālās tehnoloģijas, kas, piemēram, var piedāvāt lielus mobilitātes ieguvumus un arī tos var ļoti labi izmantot pakalpojumu jomā. Mēs vēlamies, lai varētu regulēt gan tādu uh, dronu izmantošanu, kas varbūt tikai 50 gramus sver, un līdz pat tik lieliem droniem, kas ir Airbus 380 izmērā. Ir lieli uzņēmumi, kas jau aktīvi darbojas šajā lauciņā, bet ir arī uh, līdmašīnu modeļu, uh, veidošanas klubi, jaunu uzņēmumi, kas izstrādā jaunus produktus un daudz citi, kas izmanto dronus. Mēs vēlamies pateikt, izmantot tādu uz risku balstītu pieju, un jaunajā EASA pamatdrošības regulā jau šāds princips tika piedāvāts. Mums, protams, ir jāizmanto iespēja izmantot šādu uz risku balstītu pieeju, nosakot arī galvenās prasības regulā attiecībā uz droniem. Mums nevajag domāt tikai par dronu kā transportlīdzekli, bet arī par ko citu. Mums ir jādomā arī par. Uh, Es gribēju pateikties arī jūsu eh, komitejas kolēģiem, kas palīdzēja eh, sadarbojoties arī EASA regulas pieņemšanā. Pateicoties jūsu atbalstam, mēs varējām atrasināt daudzas būtiskas problēmas, runājot par privātumu, arī par līdmašīnu modelēšanas klubiem un tam līdzīgi. Runāšu vaļsirdīgi. Uh, Saskaņā ar šīm normām lidmašīnu modeļu klubi un arī to locekļi varēs turpināt savas aktivitātes, ņemot vērā, protams, dalību valstīs spēkā esošās sistēmas visi drona operatori, kas potenciāli varētu radīt risku privātumam, būs saistīti reģistrēties, izņemot, ja viņi Tātad, ja viņi izmantos arī ļoti mazus dronus, eh, kas var, piemēram, ierakstīt eh, personas eh, skarošus datus. Kas tad ir mūsu rīcībā? Ir šī īstenojošā regula, kas uh, nosaka normas, uh, kā ir uh, jāvada droni, kā tos var izmantot. Mēs arī konsultējāmies ar sabiedrību pērnu un šo konsultāciju secinājumu ir pieejama arī jūsu komitejai izskatīšanai. Otrā regulējumā mēs nosakām ļoti detalizētus noteikumus dronu ražošanai, kas tiek izmantoti viszemākā riska kategorijā, šeit kreisajā attēla pusē. To izskatīs arī parlaments. Parlamentam būs kontrols tiesības, un februārī šķiet likumdošana varētu stāties jau spēkā. Ir vēl citas dronu kategorijas, uz ko neattieksies šis deleģētais tiesība akts, bet gan cita likumdošana. Mēs esam uh, trīs kategorijas sagatavojuši, kas ir ļoti labi nodalīts. Tātad tā sauktā atvērtā kategorija, uh, tādas aktivitātes, uh, nu, kas nav ar augstu risku, un te nebūs vajadzīga arī tāda īpaša atļauja. Mēs runājam par droniem līdz 25 kilogramiem, un uh, tos var palaist gaisā tikai drošā attālumā no cilvēkiem. Ir maksimāli 120 metru augstumā. Katrai Uz attiecībā uz katru dronu kategoriju ir izvirzīti īpaši tehniski nosacījumi, runājot par vienotā tirgus marķējumu. Un tikai tad, ja droni atbilst šīm prasībām, tos var uh, laist tirgu un izmantot. Ir arī trīs apakškategorijas. A1, A2, A3, protams, ņemot vērā arī pilotu kompetences, kas ir iekļauts vienā no apakškategorijām. Dzeltenajā ailītē jūs redzat tā saukto specifisko, jeb īpašo kategoriju, kas atrodas, attiecas jau uz augstāka riska e, operācijām. Tātad e, šīs kategorijas droniem būs nepieciešama vai nu īpašā atļauja, ņemot vērā iepriekš veiktu riska izvērtējumu, ko veiks iestādes, vai arī ņemot vērā to, ka ir jau regulā, piemēram, definēts iespējamā riska scenārijs ievērots. Mēs runājam par šo mazo bezpilota lidmašīnu vadīšanas uh, certifikātu, ko ir izsniegusi uh, kompetentā iestāde. Trešā kategorija ir sarkanā krāsā iekrāsota certificētā kategorija. Mēs te runājam par uh, līdzīgu riska līmeni, kas attiecas uz aviāciju kopumā, uz tradicionālajiem lidaparātiem tātad kā pilotu vadītām līdmašīnām. Un šeit arī būs uh, nepieciešamas īpašas atļaujas. Mēs runājam par lielākiem droniem, kas, piemēram, var lidot uh, pāri uh, cilvēku pūļiem, kas var pārvadāt cilvēkus, bīstamas kravas. Un šeit tiek iekļautas jau kādas operācijas, uh, uz kurām attiecas augsts riska līmenis un kuru nevar mazināt, neņemot vērā iespējamo operācijas bīstamību. Mēs runājam eh, arī par iespējamām vizuālā, iespējamiem vizuālā auga ierobežojumiem un eh, kā tas ir saistīts ar dažādām kategorijām. Ja runājam par CE marķējumu, eh, Tas tiek pieminēts e, jaunajā deleģējušā aktā, ir saskaņā ar EAS regulējumu un arī dronu izmantošanas noteikumiem. Protams, šeit ir augstuma, lidojuma augstuma ierobežojumi, ir jāizvairās no dronu palaišanas apdzīvotās vietās. Un ir arī jādefinē precīzi geogrāfiskās zonas, kur šīs operācijas tiek aizliegtas. Citās valstīs pasaulē arī tiek pieņemta līdzīga pieeja, kas balstīta uz augstu risku. ASV un Kanādā ir spēkā 107 uh, noteikums, uh, un šeit arī ir vēl papildus tehniskās prasības, ņemot vērā, kādai kategorijai šie droni ir piederīgi. Manis uh, piedevā, pieminētais regulējums eh, tiks papildināts ar eh, citām iniciatīvām. Mums tas ir jāplūko kā viens vesels. EASA arī pie tā visa turpina strādāt. Būs eh, certificēta kategorija attiecībā uz pašiem droniem. Jaunās prasības attieksies arī uz operatoru certifikātu, attālināto pilota licenci. Uh, un citām prasībām, kas jau tagad ir spēkā, ja e, jūs vadāt, piemēram, dronu, kas ir e, smagāks par 150 kg. Tiek piedāvāts arī grozīt tā sauktos e, gaisa noteikumus, kā tiek piešķirtas licences pilot, pilotiem un tiek arī izmantot dažādi standarta scenāriji. Un eh, daži vārdi par uh, nesenajiem incidentiem uh, Londonas lidostā. Tas ļoti labi pierādīja, ka Eiropas noteikumi ir nepieciešami un tiem ir jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Mēs esam pārliecināti, ka tas regulējums, pie kura strādājam, ir nopietnas solis uz priekšu, lai uzlabotu uh, Uh, drošību, izmantojot dronus, lai arī cilvēki tiktu labāk informēti, kur ir iespējams palaist dronus, kur ir iespējams ar tiem lidot, kur nē. Un dronus var labāk arī identificēt. Protams, attiecīgi ierobežojot to izmantošanu apdzīvotās vietās. Tā šie noteikumi varētu būt daudz efektīvāki un varētu ļaut izvairīties no tādiem incidentiem, ko pieredzējām Getvikas lidostā. Varēs labāk apzināt likuma pārkāpējus un ātrāk pret tiem vērsties. Mēs vēl atgriezīsimies arī pie citām izmantošanas iespējām, un e, tās precizējot, mēs varēsim labāk reaģēt uz visām šīm operācijām. Ir arī uzsākts darbs šajā jomā, pieminot citas kategorijas, ko šodien neizklāstīju. Mēs, protams, vēlamies, lai droni radītu pēc iespējas mazāku troksni, lai tie būtu pēc iespējas zaļāki, un ja ir jauna uh, lidaparātu kategorija, tad uh, standartiem, kas tiek noteikti jaunajā likumdošanā, jau no paša sākuma ir jābūt pēc iespējas augstākiem. Paldies par jūsu uzmanību, un tad ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem vai nu no šodien, vai arī turpmāko nedēļu laikā. Paldies! Paldies! Kornelis kungs eh, par uh, to, ka mūs informējāt par droniem, kas ir ļoti interesants jautājums. Mēs jau nedaudz arī par to runājām, runājot par EASA regulējumu. Marinēs Kūkungs, lūdzu, došu jums vārdu. Čēr. Paldies, priekšstādētāji. Nu, pirmkārt, eh, paldies komisijai. Labi, ka pieminējāt nesenos incidentus. Tā, par ko tikām informēti. Pētījā notika gan Lielbritānijā, gan ASV. Mums ir nepieciešami noteikumi, kas eh, tie vīrušu kaut kārtību un kas ir formulēti tā, lai mēs eh, nākotnē maksimāli mēģinātu tomēr izvairīties. Nu, no visiem nekad nevar izvairīties, bet nu, cik nu iespējams, lai mēs varētu tomēr tikt pasargāti no šādiem negatīviem. Tātad Beļģētais tiesību akta projekts pamatregulā tiek lūgts šajā daļētajā tiesība aktā iekļaut specifiskus noteikumus izstrādēji, um, eksploatācijai un izmantošanai, tātad to, kā mm, tiek izmantoti gan paši bezpilota lidaparāti, gan arī eh, to personāls, gan dažādas organizācijas, kas ir iesaistītas šajā procesā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību papildu normām, kas ir 55. pantā, un vēlos jums atgādināt, ka 55. pantā ir runa pieminēts otrais eh, pielikums, tātad eh, gatavība lidošanai, tāpat arī eh, tā, pilotu sagatavošana un gaisa operācijas, un jums tā kā šeit ir ierakstīts šajā dokumentā, kas nosūtīts parlamentam, tu visu cieņu, protams, bet rakstīts 581, kas neparasa noteikti detalizētas normas attiecībā uz visiem priekšnoteikumiem drona izstrādē. Projektēšanai tā teikt, nu tā kā, nu, tas tur ir melns uz balti. Nu, kas tad figurē komisijas eh, sagatavotajā priekšlikumā? Daļai tā tiesība akta eh, priekšlikums un pirmkārt darbības joma tikai uz atvērtās eh, kategorijas, tātad droniem. Tikai tiem droniem, kas ietilpst atvērto operāciju kategorijā, proti, kur maz nepārsniedz 25 kg un kam nav nepieciešami papildus certifikāti. Tādēļ jāties tiesība akts kurā būtu jānosaka priekšnoteikumi drona certifikācijai. Tātad, uh, nevis visiem droniem, bet tiem, kam šāda certifikācija ir nepieciešama. Tur šeit ir runa par droniem, kam nav nepieciešama certifikācija. Tā kā es īsti labi nesaprotu šo loģiku, kas tad īsti, ko tad tā komisija domājusi un, um, un, un uh, ko tad um, pieprasa attiecīgā regula. Atvēlētās uh, kategorijas droni. Tam nepieciešams tikai atbilstības izvērtējums. Un, um, attiecīgā deklarācija atbilstoši prasībām, kas ir noteiktas eh, dēļietā akta pielikumā. Nu, tad priekšstādātāji, es vēlētos pavaicāt, eh, lai šis dēļietās tiesība akts tiek nosūtīts arī INTA komitejai, jo pamateksts dēļietā tiesība aktā 90% ir tikai normas attiecībā uz iekšējo tirgu. Nu, klāt sakot, šajā komitejā gan iepriekš neesmu darbojies, nezinu, kā tad, eh, kas te, kā viss notiek, bet, eh, bet eh, Digi Graut te visu izstrādājas. Nu, pielikumā ir šis tas, šās tāds prasības, tāds visai vispārīgs prasības attiecībā uz runiem. Nu, un, protams, līdzīgi kā to pieprasa mm, pamatregula. Um, Un atkal tā gluži nav rakstīts šajā slavenajā dokumentā, ko esam saņēmuši no komisijas. Aprīkojums, kas jāuzstāda atkarībā no eksploatācijas. Bet, eh, kā sacīja komisija, nu, ir abi dokumenti jālasa paralēli. Daļaties tiesībāks un īstenošanas tiesībāks. Un eh, palasot īstenošanas tiesību aktu, jūs eh, ar pārsteigumu varat konstatēt, ka tur ir runa par certificēšanu, par dronu certificēšanu. bet to jau pamatīgā mm, nepieprasa. Jā, nu bija garas diskusijas par to. Mēs, protams, to mm, tā kā arī pieprasījām. Alaži eh, mēģinājām panākt tālģētot izsākt piemērošanu, bet tagad tā eh, normas, kas saistās ar certificēšanu, drona certificēšanu figurē īstenošanas tiesību aktā, kur būtu jārunā tikai par uh, eksploatāciju personālu un, attiecīgo uh, reģistrāciju. Nu, atkal es īsti neizprotu šo loģiku, kādēļ, kādēļ tā, un manuprāt, īstenošanas tiesību akts te nu iet tālāk par to mandātu, ko tam piešķir pamatregula. Un vēl viena lieta, nu, atkal tāda dīvaina lieta jāsaka. Jūs atcerēsieties, ka jūs bijāt priekšsēdētājs vadīt šīs diskusijas. Eh, jautājums par 250 gramiem. Nu, tas bija tāds diezgan eh, liels strīdābos. Un nu, gala beigās mēs pieņēmām mm, izmaiņas eh, attiecīgā pāntā. Un tagad īstenošanas tiesība aktā ir 250 gramu. Nav runas par šiem par šo citu aspektu, ko, ko pieprasa pamatregula. Nu, atkal es nesaprotu, kas tad uh, notiek īsti. Un, ka tieši faktiski tas pats vecais teksts, kas ir nedaudz tikai tur pielāgots. Nu, Rezumējot, īstenošanas tiesību akts neatbilst pamatregulas prasībām attiecībā uz reģistrāciju. Un tas iet kā tālāk par to mandātu, ko tam piešķir pamatreguli. Te ir arī iekļauts normas, kas uh, iedarētos dēļģētā tiesība aktā. Dēļģētais tiesība akts tā darbības joma ir ierobežota. Ja? Tā kā attiecībā uz prasībām, kas saistās ar uh, aprīkojumu, un nu, tur nav nekāda norma, kas saistās ar priekšnoteikumiem, kas noteiktu to, kad un kādi droni būtu jāsertificē. Kādas tika pieprasītas pamatregulām. Nemaz nerunājot par, par tad izstrādātājiem, projektētājiem šīs kategorijas vispār nav pieminēts, tāpat arī kontrolas sistēmas. Un nu, lūk, tā kā es domāju, ka mums te jārīkojas ļoti piesardzīgi pirms piekrītam abiem šiem tiesību aktiem. Merci beaucoup, monsieur Marinescu. Paldies, Marinescu kungs. Došu vārdu Fosteres eh, kundzei. Vārds jums. Thank you. Paldies priekšstādātājiem, paldies Lielas eh, arī komisijai. Un arī ASV pārstāvi arī ieradušies šodien. Nu, te, Kornelijas kungs, būtu ļoti noderīgi, ja šo prezentāciju, ko jūs te mums parādījāt, tā bija, manuprāt, diezgan skaidra un visaptroša. Būtu ļoti noderīgi, ja, eh, ja kungs te klausās, ja, tad būtu ļoti labi, ja jums redzējām šo prezentāciju. Kā es sacīju, tā man šķiet ļoti noderīga. Vai varat to izplatīt ļoti labi? Mm, tas tiešām visiem būtu noderīgi. Bet vēl viens komentārs par to, kas notiek Gatvikas lidostā. Un esmu pat no Londonas, un, protams, man bija grūti nepamanīt šo jēzgu. Nu, bija tiešām ļoti tāds nepatīkams pasākums, un tas skāra ne tikai Gatviku vien. Nu, protams, ilgi gaidījām pirms eh, nonācām viņš šai situācijai. Šī te pamata regula, pamata normas, kas regulē jomu. Cilvēks aviācijas eh, Iestādes gan uh, Nīderlandē, gan uh, Lielbritānijā, gan ASV ir pieņēmušas savas uh, normas, un tās bijušas spēkā ilgāku laiku. Bet, protams, salīdz būs kādi pamuļķi, kas tur izvēlēsies dumboties un spēlēt kaut kādas spēlītas, un lai kāds nebūtu pieņems normas, tas to pilnībā nevarēs novērst, tāpēc kaut kāds geofencing, lai kā citi tehnoloģiski risinājumi par tiem būtu vairs turpināt domāt. Bet, uh, Nu, ir nepieciešami arī rezerves plāni, ārkārtas plāni, un tāpat jānodrošina, lai arī vai tā policija vai cestiesība aizsardzības iestādes arī adekvāti dara savu darbiņu. Bet tagad par reālo situāciju. Protams, es pozitīvi vērtēju to, ar ko ienāk uz klājā komisija un EASA. Es kā referenti par dronu ziņojumu, ko atbalstīja šī komiteja, vairāk kā 700 parlamentārieši, kas tika oficiāli apstiprināts 15. gadā. Nu, tas, ko mēs kā parlaments vēlējāmies, nu, mēs to skaidri uzsvērām. Manā ziņojumā mēs um, faktiski tad norādījām arī uz to nostā, ko tagad ir pieņēmusi komisija un uh, drošu dronu lietošana. Bija arī par to ziņojums, un nu, tam pagāja zināms laiks, jo, protams, tajā visā bija jāiedziļinās, arī pamata regula, kas stājās spēkā. Uh, Par to tik runāts, nu, pagājis diezgan ilgs laiks, starp 15 gadu un tagad šodien, pirms esam nonākuši lūk līdz šādam domu gājienam, un bija arī pēdējais laiks. Savā ziņā, kam var piekrist arī arī neskūkungam, jo arī es domāju, ka, nu, nu savā laikā mēs pat nevēlējāmies ieviest uh, masas kaut kāds ierobežojums, 250 gramu, gan, gan atbildi noteiktiem kritērijiem, un tā un tas tagad ir. Uh, Un pastāv visdažādākie mm, dronu tipi, un šī tehnoloģija turpina attīstīties. Mēs, protams, varam kaut kādas atkāpes paredzēt un ierobežojumus, un jau nākamā uh, nedēļā šī ierīce būs eh, divreiz vieglāka un divreiz ātrāka. Tā kā nu, nevajadzētu te pārlieku striktu pieņemt eh, nostāpījumu attiecībā uz dizainu vai, vai projektēšanu. Bet šis C maķējums ļoti labi. Es strādāju kopā ar dronu grupu, tātad uh, darba grupu Londonā, Lielbritānijā, un kā klāt mēs par to runājam. Uh, Arī ar Karalisko arī nav tikas piedarība, eh, esmu kontaktējusies, tur dažādākie eksperti ir iesaistīti. Nu, tas, protams, ir svarīgs mums visiem, gan no ražotāja, gan no lietotāja viedokļa. Un arī viņa viedoklis ir visai līdzīgs attiecībā uz CE marķējumu. Un nevajadzētu pārlieku vilcināties, ieviešot šīs normas, un ir pēdējais laiks tomēr beidzot uh, Eiropas eh, līmenī panākt to, ka ir ievies kaut kāda kritērija un arī dalībvalstu civilās aviācijas iestādes to visu saprot. Tas ir liels izaicinājums, bet nu, jādara tas, kas jādara. Tas nu, no manas puses nu, būtu arī viss. Tik tālu, kā sacīja, mēs visai pozitīvi vērtējam situāciju, kur esam nonākuši. Nu, jautājums gan ir sarežģīts, nenāksies viegli, bet nu, jā, jāturpina strādāt. Un tāda ir arī ECR e grupas kopējā nostāja. Paldies, Fosteris kundze! Vanabūga kungs, lūdzu, vārds jums paldies, priekšstādātāji, var izteikties īsi, jo Fosters kundze jau daudz ko pateica no tā, ko vēlējos, arī es pozitīvi vērtēju dēļētā un iztenšanas akta tiesību aktu projektus, tur gan viss, protams, neietilpst. Un komisija skaidri uzsvēra, ka te runa par specifisku kategoriju uz risku, risku izvērtējumu balstīta pieeja. Protams, ir vēl daudz darāmā. Domāju par dažādiem scenārijiem, kas būtu jāapspēlē. Bet tieši to mēs arī vēlamies, paturot uh, prāt arī Fosteras kundzes ziņojumu. Tā kā es domāju, ka komisija ir iestrādājusi šajos tiesību projektos, arī ņemot vērā nu, tās diskusijas, kas mums bija par 25 gramiem, par kiloģoliem. Otrajā pielikumā ir skaidri atcaucis uz to. Bet nu, te ir jāatrod īstais līdzsvars, lai mēs pārlieku arī nejauktos ar pārlieku detalizētiem tiesību aktiem, drons, kurus varētu definēt kā rotaļlietas. Tāpēc ir šī atvērtā kategorija. Es nulle kategorija, kur nav spēkā tās pašas prasības, kuras attiecas uz lielākiem droniem. Bet uh, dronu izmantošana specifiskie riski, kas ar to saistās, uh, sekas, kādas var rasties eksploatācijas rezultātā, nu, tās ir jāregulē adekvāti. Es domāju, ka šeit ir rasts šis lab, adekvātais līdzsvars um, dāļietajā tiesību un īstenošanas akta projektā. Tagad būtu svarīgi nesaudēt vēl vienu gadu, nes, nesākt te pārlieku daudz spuroties, bet panākt to, lai tiesība akti tiek īstenot praksē. Es domāju, ka visi mēs piekrītam nozars pārstāvjā, jāsa, e dalībvalstu eksperti. Ir viensprātis, ka ka tā ir pareizā pieeja. Nu, tāpēc vajadzētu pātrināt uh, tā visu ieviešanu. Protams, vēl būs kādi neskaidri jautājumi. Man arī bija vairāk jautājumu pēc uh, sevišķi incidentiem um, apvienotajā karalistē, bet uh, nu, esmu nu, saņēmis arī skaidrojumus arī no komisijas arī šajā neoficiālajā dokumentā, kas pieejams komisijas tīmekļa vietnē, kur viņi skaidri uzsver, ka ir spēkā zināmas prasības, kas saistās ar, ar šo te attēlo identificēšanu un tā tālāk kas noteikti atrisinās tās problēmas, kas mums ir bijušas pēdējo nedēļu, mēnešu, iespējams, pat gadu laikā. Lūk, tā kā es aicinātu pēc iespējas ātrāk pieņemt šo deleģēto tiesību aktu, tas noteikti sarūpēs tiesisko paļāvību arī nozares pārstāvjiem. Viņi zinātu, uz kādu pamatu balstītos, un tad arī dažādiem, dažādām tiesību aizsardzības iestādēm dalību valstīs. Nemaz nerunājot par atbalstu civilās aviācijas iestādēm un, beidzot, kas nav maz svarīgi, EASA, EASA tātad aģentūrē. Tā kā aicinu saspļaut savjās, piestrādāt eh, un panākt to, ka tas praksē viss pēc iespējas īsāk sāk strādāt. Paldies! Paldies, eh, man ir Burga kungs eh, komisijiem. Tāpat laikā jums vēlos sacīt lūk, ko, nu, visi izteicāmies gana skaidri. Uh, Eh, līdz sešiem rītā Marinesko kungs ir darbojies ar EASAS tekstu, eh, lai tiktu skaidrībā par to, kur, kur ir tātad šīs tvēruma robežas īstenošanas aktam, kur deleģētam aktam. Eh, man ir arī šis priekšstats tagad radies. Tāpēc aicinātu komisiju ņemt vērā šo, šo, šo nu, konstruktīvo tādu atmosfēru, kas beidzot ir, ir uh, izveidojusies, un varu apliecināt, ka jūsu priekšlikumā ir vērtīgas idejas, tātad uh, šī 250 gramu robeža, tātad mazie uh, rotaļu droni. To tātad precīzi norobežojam, tātad kur ir šie pieļaujamie limiti tam dēļ, ka tie netiek īpaši reģistrēti un uzraudzīti, ka pilotiem nav nekādā ziņā jāreģistrējās. Tieši tāpēc ir būtiski norobežot, precīzi norobežot šo kategoriju, lai nepieļautu tādus un līdzīgus negadījumus, kādi ir bijuši, kur var tikt nodarītas traumas un, un arī cilvēku dzīvības var tikt zaudētas. Un Drīzāk, mm, tā tad vēlos citēt, ietekme, kāda var būt dronam, līdz, tātad, eh, eh, līdz pat 200 gramiem, tātad šī tā brīvā 50, un ir, ir droni, kuri pat iek, var tikt iekļauti šajā brīvajā kategorijā, kuru masa ir pat vairākos desmitos kilogramu mērām. Uh, un tie eh, var eh, tā arī netikt eh, nekādā veidā kontrolēti un uzraudzīti. Tas parāda šīs situācijas nopietnību. Mums ir jāapzinās ikvienu minūti aizved, aizvedot referentei, mums visiem, ka šī, cik nozīmīga ir šī kategorizācija. Uh, pēc, pēc to raksturīgajām iezīmēm, pēc to kinētiskajiem rādītājiem, pēc to šīs tā, posta un kaitējuma nodarīšanas potenciāli, tā teikt. Un eh, lūdzu komisiju Eh, kā eh, mēs eh, līdz ar to varam piekrist kaut kam tādam, kas šeit joprojām ir priekšlikumā, ja pa gaisu lido lādiņš principā lielā ātrumā, kas var tūlītēju kaitējumu un postu nodarīt, svarot tikai nedaudz. Jūsu piedāvātā tā tad uh, eh, aina ir ļoti tāda skaidra, vienkārši trīs uh, dronu kategorijas, uh, deleģētais akts precīzi regulē tikai vienu, uh, nu tā tas ir ļoti bezatbildīgi, es teiktu, bet tagad Ajuto kundze vēlas ko sacīt. Ā, viņa šeit nav. Vanda Kampakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri arī no manis. Marinesku kungu ļoti labi pazīstam kā nepiekāpīgu sarunu vedēju. Bet, ja runājam par juridiskiem tekstiem, viņam patiešām ir taisnība. Nu nevar būt tā, ka ir atšķirības starp teksta interpretācijām runājot par bāzes regulu, deleģēto aktu un īstenojošo aktu. Ja īstenojošajā aktā ir teikts, kas vairāk nekā deleģētajā, nu tad mēs te kaut ko esam palaiduši garām. Eiropas komisijai patiešām vajadzētu precizēt. Es to arī pieprasīju pagājušajā nedēļā. Es gribētu saņemt pēdējo teksta versiju, kas saskan ar bāzes regulu un arī ar to vienošanos, kas tika noslēgta. Ir taču arī atšķirība starp uh, izmēriem un arī svaru. Es zinu, ka jūs, Kornelisena kungs, ļoti labi runā nīderlandiski, un vakar um, nīderlandiešu televīzijā kādā raidījumā notika diskusijas par maziem, ļoti, ļoti maziem droniem, uh, Eh, ko pat nevar eh, pārtvērt, ja tas ir nepieciešams. Jā, nu tagad es jau pievēršos eh, aizsardzības jomai, bet pieņemot likumdošanu dronu jomā, mēs nekad nebūsim pārlieku piesardzīgi. Un tās nesaskaņas, ko pieminēja arī Neskūkungs, ir jāatrisina, neskatoties uz Miltenburga un Fosteres kundzes steigu lielo. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, paldies, Vanda Kampa kungs. Ja eh, turpmāku komentāru nav, tad tas būtu ļoti jauki. Kornelisa kungs līdz ar to ir iespēja atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem kaut vai nīderlandiešu valodā. Nē, nē, diez vai man tas sanāks. Nīderlandiešu valodā nesanāks, bet es nu, saprotu gan, gan labi šo valodu. Par izskanējušiem jautājumiem un komentāriem arī es vēlējos eh, pirmkārt atsaukties. Nu, Piemēram, protams, to šo slāņu varam visiem izsūtīt. Uh, bet arī mūsu neoficiālais dokuments, ko izstrādājam pirms nu, netika ilga laika. Tur arī mēs mēģinām skaidrot nu, tādus konteksta elementus, ko neālaši iespējams atrast juridiskajā leģislatīvā tekstā. Cerams, ka tas būs noderīgi, bet par konkrētiem komentāriem un jautājumiem. Nav šaubu, ka šīs dēļētais tiesība akts arī neiekļauj normas par certifikāciju, tātad, kas attiektos uz visiem dronu tipiem. Tas ir jāaptur prātā. Nu, un, nu, Un um, pievērsiet uzmanību tam, ka nākotnē mēs izstrādāsim normas, kas attiektos uz citām kategorijām, uz specifiskiem certificētiem dronu tipiem. Nu, tās jau būs uh, kompleksākas normas, jo ir runa par uh, sarežģītākām mašīnām, kas darbojas sarežģītākos apstākļos, un jāsaka, nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai izstrādātu prasības, kas attiektos uz šiem droniem. Bet skatības labāk sacījuši, ka neviens drons uh, no šīm kategorijām nevarēs lidot, kamēr nav šo normu un kāpēc viņi, kamēr šie droni nebūs saņēmuši atbilstošu certifikāciju. Šī atvērtā kategorija. Jā, te ir runa par droniem, kuru masa var sasniegt 25 kg, bet šeit svarīgi paturēt prātā e, eksploatācijas ierobežojumus, saprotīvos ierobežojumus, kas attiec uz šo atvērto kategoriju. Nu, pamatā šos dronus var izmantot tikai tā, tādos apstākļos, ka tomēr nav cilvēku un praktiski nestāda nekādus riskus. Tātad e, šī drona eksploatācija neizraisa nekādus riskus. Nu, uz to jau balstās šī riska izvērtēšanas pieeja, kas ir tāds jauninājums EASA pamatregulā, ko, par ko kopā vienojāmies un um, kas uh, arī ir spēkā. Proti, ja droni sastāda kādu risku cilvēkiem, nu tad jau ir spēkā cits regulējums. Ja droni nesastāda nekādu risku cilvēkiem, nu tad regulējums arī attiecīgi tāds, tāds uh, vieglāks un, un netik sarežģīts, ja nerodas risks cilvēkiem vai īpašumam. 25 kg izskatās daudz, bet šeit runa jau nelidos e, pār e, vietām, kur atrodas cilvēki. Šajās atvērtās kategorijās tas nav iespējams. Ja kāds vēlētos izmantot šādu dronu vietās, kur dzīvo cilvēki, tad ir nepieciešams certifikāts. Balstoties uz e, normām, kuras gan pagaidām nav izstrādātas, bet gadā ziņā bīstamu dronu izmantošana likumīgā ceļā nav iespējama kam būtu jāfigurē īstenošanas vai deleģēšanas tiesību, deleģētajā tiesību aktā. Nu, esmu droši, ka esam ievērojuši pareizo pieeju šeit. Ierosināt varbūt tā, ka varbūt mēs divpusēji uzņemam kontaktus. Ja, no, nu, pat labi nav runas vēl par deleģētā akta pieņemšanu. Pārāk varam divpusē ceļā stāvēt galvas kopā, ja ar Nesko kungam šķiet, ka kaut kas tur nav kārtībā, varam uh, sazināties ar jums. Es esmu droši, ka jūs kļūdāties, bet nu, esam gatavi ar jums kopā par to padiskutēt. 80 eh, džoli. Jautājums par taču jaudu. Nu, te ir runa par dronu reģistrāciju. Ir dažādi kriteriji, kas eh, figurēja ASV regulā šai sakarā. 80 džoli jauda ir viens no šiem kritērijiem. Nu, tā vispār izsakoties, eh, nu, 900 gramu svaroši droni var sasniegt šādu jaudu. Ne visi, bet nu, tas tā orientējuši. Un šeit tā, mēs esam pieņemši tādu piesardzīgu pieeju. Un mūsu limits ir daudz zemāks par 900 gramiem vai 800 džoliem, jo esam um, piemērojuši citus jās regulas kritērijus, kas saistās ar drošības apsvērumiem. Jo konsultācijas no drošības ekspertiem bija tādas, ka pat mazāki droni potenciāli var tikt ļaunprātīgi izmantoti, kā Madarkampa kungs to nu pat norādīja. Tādēļ arī pieprasām um, to, ka arī mm, mazāki droni būtu jāreģistrē tie, kas nesasniedzāks 800 džolu jaudu. Un nu, varam iet arī tālāk par zemāk par 250 gramiem gadījumā, ja šī ierīce var sagādāt problēmas eh, privātu un, piemēram, ja tā ir aprīkota ar kameru, un ja tā var lidot tālāk par 100, augstāk par 120 metriem. Nu, tas viss balstās uz eh, tātad piesardzības eh, principu ievērošanu. Un līdz ar to šķiet, ka esmu atbildējis uz svarīgākiem izskanējušiem jautājumiem un komentāriem. Paldies! Jā, Kornelis kungs. Uh, Eh, paldies par to. Bet. Eh, nu, bet nevar eh, te vienā elpas vilcienā blakus nostādīt šos dronus un 25 kg mašīnu. Uh, kura, teiksim, var tikt izmantotā uh, lauksaimniecībā, klajā laukā, tur kaut kādos attālos apstākļos, un tādu aparātu nevar taču lidināt virs cilvēku galvām pilsētām. Marinesko kungs. Paldies! Atgādināšu, ka pamatregula ir spēkā. Tā taču ir publicēta oficiālajā vēstnesī un deleģēta dētam un īstenošanas aktam jebkurā gadījumā ir jābūt atbilstošam un izrietošam no šī dokumenta, nevis no kaut kāda jebkura cita dokumenta. Mm, ja pamatregula tātad eh, no tās loģiski izriet iespējamie deleģētie vai īstenošanas akti, tad, tad jā. Ja ir izpildīti visi priekšnosacījumi, ir atbilstība, tad, seku, tad var tikt izstrādāts sekundārs tiesību akts. Bet Tāpat laikā vēlos atgādināt, ka esmu komisijai oficiāli lūdzis paskaidrot, kā tad, eh, cik atbilstoša ir šāda deleģēto vai īstenošanas aktu sagatavošana izstrāde. Eh, es no tā nopratu, ka tas ir iespējams tikai pēc pārskata Mm, procedūras. Un tas tad arī ir mans lūgums, kur ir šī pārskata procedūra, pēc kuras tad varētu nonākt pie secinājuma, ka ir nepieciešams deleģēts akts. Kornelisa kungs, eh, eh, eh, jūs piedāvājat tātad šo certifikācijas kārtību īstenošanas aktā noteikti. Deleģētā aktā no tā nav ne vēsmas. Jūs uh, sakāt, ka Mm, ir jābūt vēl kādam citam sekundāram tiesību aktam, bet eh, tas jau ir īstenošanas noteikuma desmitajā pantā, ka noteiktas operācijas darbības, kur tiek izmantoti droni, ir certificējamas saskaņā ar kas atbilst principā pilotējamu gaisa kuģu certifikācijas kārtībai. Ne, ne, neoficiālajā dokumentā savukārt jūs norādāt, ka šie, šis regulējums tiks grozīts un pielāgots uh, dronu uh, segmentam. Nu, tāda ļoti dīvaina, dīvaina šeit situācija izveidojas. 80 džauli šis uh, jaudas limits parādījās tvērumā, lai notvērtu, teiksim, 5 gramīgus uh, dronus, kas ir super ātri, vai, vai 50 kilogramīgus dronus, kas, kas ir ļoti jaudīgi. Uh, un 250 grami kā limits uh, sarunu gaitā tika plaši kritizēts, tā kā pilnīgi noteikti šeit ir nepieciešami turpmāki paskaidrojumi. Uh, Paldies, Marinesko kungs. Nu, no, tagad es esmu priekšsādātājs. Līdz ar to varu noslēgt šī punkta skatīšanu. Jūs varat doties prom, bet eh, pagaidiet, kamēr es tam došu zaļo gaismu. Tātad. Eiropas komisija un Marinesko kungs noteikti tiksies zem un parunāsies zem četrām acīm par uh, deleģētu aktu un īstenošanas aktu pieņemšanas smalkākajām niansēm. Un tad pēc tam lūdzu, kāds no jums atgriezieties un pastāstiet, pie kādiem secinājumiem esat nonākuši. Nekavējoši, nekavējoši turklāt lūdzu. Redziet, reizēm priekšsādātājiem ir tas pienākums virzīt noteikumu virzību. Līdz ar to nonākam pie mūsu darba kārtības astotā punkta. Rodrīgesas kundze, lūk, jūs esiet sveicināta. Runāsim par protokolu, ar kuru te grozīts es Ķīnas nolīgums pār jūras transportu, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībai ir pievienojusies Horvātija. Mums tiks prezentēts rekomendācijas projekts, eh, un to veiks Rodrīgeses kundze no S&D grupas. Lūdzu, Rodrīgeses kundze. Jā, paldies, runāšu portugāļu valodā. Lūdzu, uzlieciet austiņas, ja vien eh, lieliski nepārvaldāt šo skaisto valodu. Dārgie kolēģi, es šodien uzstājos eh, Francesko Asīza vārdā, kas nevarēja pats atnākt uz sēdi. Uh, Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, domāju, mēs varētu apgalvot, ka šodien prezentējamais priekšlikums neradīs uh, daudz pretrunu vai strīdu. Mēs runājām par nolīgumu starp ES un Ķīnu par jūras transportu, un tas vienkārši ir attiecīgi jāpielāgo ņemot vērā Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. Uh, un līdz ar to Horvātija kļūs par nolīguma parakstošo dalību valsti un ar 2018. gada 1. martu Horvātija pievienojas šim nolīgumam un komisija saņēma mandātu, lai šo nolīgumu attiecīgi grozītu. Protokols 2014. gadā tika nosītīts eh, parlamentam, un 21. Eh, decembrī vajadzētu to parakstīt. Tādēļ eh, to vajadzēja parakstīt, tādēļ mums ir tagad darbs jānoslēdz, un referents piedāvā dot zaļo gaismu šiem grozījumiem. Paldies! Thank you very much! Then... Jā, liels paldies! EPP no referente Elzbeta Lovačevska, ko vēlas piebilst šajā sakarā. Jā, paldies priekšsādātāji. Tik tiešām dokuments, kur īpaši daudz pretrunu un strīdīgu aspektu nav iespējams atrast. Horvātija pievienojas Eiropas Savienībai 2013. gadā, to nevar noliegt, līdz ar to ir jāizdara attiecīgs uh, grozījums eh, šajā nolīgumā ar Ķīnu, lai tas atbilstu aktuālajai realitātei. Tā ir izplatīta prakse, absolūti tāds formāls, eh, birokrātisks eh, žests, kas ir jāveic, un šeit domāju, ka nevienai politiskai grupai neradīsies ne mazākie iebildumi. Paldies, paldies! Radosa kungam vārds pārstāvot ALDE grupu. Pilnībā atbalstām šo rekomendāciju. Tas būtu absolūti loģiski. Loģisks solis tas nekādā mērā nemaina ēst Ķīnas nolīguma uh, būtību. Uh, drīzāk vienkārši tiek uh, padarīts atbilstošs realitātei. Paldies! Eiropas komisijas pārstāvim vārds. Atvainojos, ka visticamāk aplam izrunāšu jūsu grieķu uh, uzvārdu aplami Dimitrijā Desakungs. Jā, tiešām priekšsēdētāji, paldies. Mums ir patiesis prieks par to, ka tapusi šī rekomendācija. Paļaujamies, ka parlaments to nekavējoši arī apstiprinās. Mēs eh, rīkojamies šoreiz līdzīgi, kā tas bija arī kādu laiku pēc 2004. gada paplašināšanās, arī pēc Bulgārijas, Rumānijas iestāšanās 7. gadā. Ir būtiski mm, ar, ar attiecīgu instrumentu oficializēt um, Horvātijas dalību Eiropas Savienībā. Uh, Eh, tas ir būtiski arī eh, nākamajās mūsu oficiālajās eh, sanāksmēs, samitos ar Ķīnu, tā lai Horvātija varētu tur tikt oficiāli pārstāvēta. Paldies, jā, absolūti nepārprotami. Rodrigesas kundze vēlties kā reaģēt uz, uz šiem komentāriem. Paldies! Es, protams, domāju par uh, kolēģi, jo īsnībā tas ir viņu uzdevums šeit komentēt, nevis manējais. Termiņš grozījumu iesniegšanai 6. februāris, nākamā trešdiena. Līdz ar šo šis, šī punkta skatīšanu slēdzu. Redzēt, ka Nīderlandieši ir ļoti precīzi ļaudis, precīzi skaitā stundas un minūtes. Un līdz ar to noslēdzu šīs uh, transporta komitejas sanāksmes publisko daļu. Turpināsim uh, pēc divām minūtēm in kamera formātā, kurā informēsim jūs par uh, nesen notikušajiem trialogiem ceļu infrastruktūra, Ajuto kundze, tālāk Marinesku un Telička par cefu. Lūk, arī Teličkas kungs, Virkunenes